Tādēļ es ļoti stingri raudzīšos uz to, lai tiktu ievērots uzstāšanās laiks. Visi ir ieņēmuši savas vietas. Nākamās uh, sadaļas uh, temats ir cilvēktiesības visiem. Eiropas stratēģija 2020-30 gadam par cilvēkiem ar invaliditāti. Un mēs runāsim par iekļaujošu attieksmi, integrāciju un mana līdzpriekšsēdētā ir Anveli Kurķa Īfinčas kundze. Un, uh, viņa eh, pārstāv EDF izpildu komiteju. Mm, pagājušajā nedēļā šajā pašā telpā mēs ar lielu vairākumu atbalstījām ziņojumu par Eiropas eh, stratēģiju invaliditātes eh, jautājumos. Tika iekļautas astoņas dažādas tēmas, runājot par uh, uh, pieejamību, integrāciju, nodarbinātību, izglītību, apmācību, sociālo aizsardzību, veselības aprūpi un uh, sadarbību ar uh, citām valstīm. Un tika uh, runāts par astoņām galvenām prioritātēm. Šis ir ļoti aptverošs uh, ziņojums un uh, Mēs uh, arī uh, konsultējāmies ar Eiropas invaliditātes fórumu, ar uh, neredzīgo asociāciju, ar autisma mm, federāciju un daudzām citām asociācijām, grupām Uh, ar dalību valstu iestādēm mēs konsultējāmies. Šo ziņojumu mēs sagatavojām kopā ar jums, mēs pateicamies jums par jūsu ieguldījumu, un tieši tādēļ šis ziņojums ir tik visaptverošs. Es uh, vēlos pateikties arī uh, parlamenta politiskajām grupām, kuras mūs atbalstīja šai darbā. Un, protams, šis ziņojums nedrīkst palikt kaut kur atvilknē, apklāties ar putekļiem, bet tieši Eiropas komisijai tas ir jāizmanto savā darbā, lai mēs nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības cilvēkiem ar invaliditāti. Jo bieži vien šie cilvēki sašķeras, saskaras ar dažādiem šķēršļiem un barjerām. Uh, un uh, mums ir nepieciešams, lai jūs nākat klajā ar ierosinājumiem, ieteikumiem, uh, domājot par to, kā atvieglot visiem cilvēkiem ikdienas dzīvi, ir jāvēršas pie varas iestādēm, valdības, jāsūta vēstules, uh, sakot, ka šis ziņojums jau iekļauj uh, virkni vērtīgu ieteikumu par to, uh, kā uzlabot šo cilvēku dzīvi. Tas nav vienkārši dokuments, tas nedrīkst palikt uz papīra. Komisāra Taisena, uh, es ceru, ka jūs gribat mums palīdzēt šai darbā un reāli mainīt situāciju. Tagad vārds Angstkungs. Labdien, dāmas un kungi! Labdien, dārgie kolēģi! Labdien, draugi, visi, kas šodien šeit, šajā zālē ir sapulcējušies, lai runātu par jautājumiem, kas ir tik būtiski un svarīgi mums, cilvēkiem ar invaliditāti. Man ļoti patika pirmā frāze, ko šodien teica Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajānei. Un viņš teica, mēs runājam par Eiropas vērtībām, par brīvību, bet tepat laikā mēs runājam par reālām darbībām, lai šīs vērtības, kuras ir tik svarīgas Eiropas Savienībā, tomēr kļūst par realitāti. Kļūst par realitāti nevis kādam, vienam Eiropas iedzīvotājam, bet visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem kopumā. Un tādēļ šodien šeit, šajā diskusijā, kurā mēs runāsim par Eiropas stratēģiju cilvēkiem ar invaliditāti, mēs aicinājām nākt kopā dažādām pusēm. Šajā diskusijā ir gan pārstāvi no politikas, šajā diskusijā ir gan pārstāvi no arotbiedrībām, šajā diskusijā ir pārstāvji no pašiem cilvēkiem ar invaliditāti, un man šķiet, ka tas ir ļoti labs solis, lai mēs patiešām virzītos No skaistiem vārdiem, kuru reizēm ir diezgan daudz, pie ļoti reāliem darbiem, pie tādiem darbiem, kurus mēs sajūtam ne tikai Eiropas Savienības līmenī, varbūt kaut kur Briselē, bet pie tādiem darbiem, kurus mēs sajūtam katrs savā valstī. Gan jūs šeit, Beļģijā, kā vienā no Eiropas Savienības valstīm, gan mēs Latvijā, no kurienes arī mēs šodien esam uz šejienu atbraukuši. Un tikai strukturēts dialogs, tāds dialogs, kurā ikviena organizācija, neatkarīgi vai tā ir Eiropas organizācija, vai tā ir nacionāla vai reģionāla organizācija, spētu iekļauties, lai mainītu politiku, mainītu atbilstoši cilvēku ar, interesi, ar invaliditāti interesēm un vajadzībām. Tikai tāds dialogs patiešām varētu nodrošināt, kad ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām tiktu realizēta dzīvē, nevis parakstīta, nevis nolikta plauktā, kā tikko teica mana līdzpriekšsēdētāja, bet realizēta dzīvē un ļautu cilvēkiem dzīvot iekļaujošu un neatkarīgu dzīvi, neatkarīgi no vietas, kur tā atrodas Eiropas Savienībā. Un ar to es gribētu beigt manu mazo ievadu, jo, kā mēs jau saprotam, laika nav daudz, un dot vārdu mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem. Dank u wel, mevrouw Anka. Dan wil... Paldies, Ančus kundzei. Tagad es dodu vārdu Eiropas komisārei Marianai Taisenai. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, draugi, man ir liels prieks piedalīties uh, šajā sanāksmē cilvēku ar invaliditāti parlamenta sanāksmē. Tas ir svarīgs uh, kustībai par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām uzsākās šis process pirms gada, kad uh, tika pieņemta ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tas ir liels sasniegums, jo pirmo reizi cilvēku tiesību līgumu pieņēma, eh, apstiprināja Eiropas Savienību, tā, tam pievienojoties. Ir pagājuši 60 gadi kopš, eh, ne, pirms 20 gadiem, 97. gadā tika ierakstīts Eiropas līgumos nediskriminācijas princips. Un eh, es uh, gribu arī pateikties uh, EDF par to, ka jūs skaļi un nepārprotami paužat cilvēku ar invaliditātēm viedokli Eiropas līmenī. Es arī pagājušā nedēļa uzstājos plenāru sesijā un runāju par Eiropas stratēģiju cilvēkiem ar invaliditāti 2010. 20. gadam. Un es teicu, ka katrs piektais Eiropietis savas dzīves laikā saskarsies ar invaliditātes problēmām. Un šī problēma uh, ir aktuāla, un tādēļ mums ir jādomā par to, kā īstenot ANO konvenciju pēc 2020. gada. Šī sanāksme jau ir uh, svarīgs solis, uh, lai to īstenotu un šie jautājumi ir mūsu komisijas darba kārtībā prioritāte. Mēs varam teikt, ka vismaz trijās jomās mēs esam apņēmušies rīkoties. Pirmkārt, kopā ar dalību valstīm mums ir tiesisks pienākums uh, īstenot uh, šo konvenciju Eiropā un tam uh, sekot tālāk, mēs esam arī kopā ar reģionu komiteju un ekonomisko un sociālo komiteju apstiprinājuši sociālo tiesību pīlāru. Tas nozīmē, ka mēs esam apņēmušies īstenot visu iedzīvotāju tiesības, nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, tā skaitā pret cilvēkiem ar invaliditāti un treškārt īstenot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuros ir skaidri pieminēti arī cilvēki ar invaliditāti. Eiropas invaliditātes stratēģija uh, ir uh, pamat dokuments, uh, ar kuru starpniecību mēs īstenojam ANO konvenciju. Esam publicējuši ziņojumu par līdz šim sasniegto progresu. Uh, mēs konstatējam, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir lielāks uh, sociālās izstumtības uh, risks uh, nekā citiem. Nodarbinātības rādītāji vidēji ir 71%, bet 48% šis rādītājs ir cilvēkiem invali ar invaliditāti. Un katram trešajam cilvēkam ar invaliditāti draud nabadzība. Šādu situāciju mēs nevaram pieņemt. Eiropā ir vajadzīgi arī jūsu talanti. No otras puses, Eiropā ir izdevies panākt uzlabojumus. Mēs kļūstam vairāk pieejami. Uh, Internetā pieejamības direktīva paredz, kā publiskām aizslapām un uh, lietojuma programmām ir jābūt pieejamām. Tāpat grāmatām un publikācijām ir jābūt pieejamām ir uh, normas paredzētas par publisko iepirkumu, transporta un telekomunikāciju pasūtījumiem. Arī šeit ir jā, jāņem vērā pieejamības prasības un uh, rīt uh, padomes sanāksmē es ministrus aicināšu īstenot Eiropas pieejamības aktu svarīgs princips Eiropas Savienībā ir brīva pārvietošanās. Un ir uzstākts pilotprojekts Eiropas invaliditātes karte, lai rī, nākamgad mēs izvērtēsim iespēju īstenošanu, tāpat uh, nodrošinājumu ar uh, pabalstiem uh, mēs izvērtējam un Erasmus Plus programmu. Un visi šie piemēri liecina par to, ka Eiropas līmenī mēs varam nodrošināt papildus pievienoto vērtību. Mums ir jāsāk domāt par uh, mūsu stratēģijas nākotnes mērķiem. Mēs ņemsim vērā ANO. Uh, Uh, uzraudzības komitejas ieteikumus, tāpat Eiropas parlamenta nesen pieņemto rezolūciju, par to tika nobalsots pagājušajā nedēļā, kā to uh, teica Helga Stīvensa, un mēs arī uzklausīsim jūsu viedokli. EDF uh, lozungs ir jūsu balss ir jāsadzird, bez jums par jums mēs nevaram lemt un mums ir svarīgi dzirdēt jūsu viedokli no jums. Un uh, nākamā gada pavasarī ir uh, paredzēta, uh, paredzēts apspriest konvenciju par inkluzīvu izaugsmi. Un mums ir jāsagatavojas uh, arī nākamās komisijas darbam, mums ir jāizvērtē, kas ir paveikts, un mums ir arī jāapzinās, kas vēl jādara Eiropai. Mēs nedrīkstam aizmirst arī ļoti svarīgu punktu, proti budžetu. Vairāk nekā 2060. 600 uh, uh, projekti ir atbalstīti. Mēs atbalstām pamatā uh, pakalpojumus neatkarīgai uh, dzīvošanai, un arī ministru padome pieņems rīt atbilstošus ieteikumus. Protams, runas par uh, naudu vienmēr ir sarežģītas. Šobrīd to visu vēl sarežģīja arī Brexita iespējamā ietekma uz Eiropas Savienības budžetu lūkojoties uz finansējumu pēc 2020. gada, es varu teikt, ka tas ne par centu, ne par eiro nesamazināsies sociālai jomai. Mūsu mērķis ir uzlabot cilvēku dzīvi. Mums ir nepieciešams budžeta investīcijas cilvēkos, jāatbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlārs, un mums ir jāizpilda ANO konvencijas prasības. Es ceru, ka varu rēķināties ar parlamentu atbalstu šajās jomās. Noslēgumā gribu teikt, ka mēs tikai kopīgiem spēkiem varam nojaukt šķēršļus Eiropā. Šodien mēs vēlamies jūsos ieklausīties, un es priecājos arī, ka Eiropas parlamenta pārstāvi, sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi arī piedalās šajās debatēs un klausās jūsu teiktajā. Paldies! Jā, un nākamais runātājs ir Eiropas parlamenta invaliditātes intergrupas viceprezidente Marijana Hārkina. Thank you. And Paldies! Labdien, dāmas un kungi! Vispirms es vēlētos sirsnīgi sveikt jūs visus Eiropas parlamentā, un es vēlētos jums pateikties par to, ka esat atbraukuši. Tā mums ir iespēja ar jums a, uh, apspriesties, bet a, uh, vēl svarīgāk uzklausīt to, kas jums ir sakāms. Es pilnīgi skaidri zinu, ka tie no mums, kuriem nav invaliditātes vai kuriem nav uh, ģimenes locekļu ar invaliditāti, ne, vispār nesaprot, ko nozīmē dzīvot ar invaliditāti ikdienā katru nedēļu. Es to sapratu tikai pavisam nesen. Man ir kauns teikt, ka neskatoties uz to, ka esmu invaliditātes intergrupas vicepriekšsēdētāja gan šajā, gan arī iepriekšējā mandātā, es uh, nodarbināju darbinieku ar uh, invaliditāti, uh, eh, cilvēkus izmantoja ratiņkrēslu, tikai šogad pirmo reizi. Un tikai pēc tam mēs sapratām, cik grūti pieejama ir šī pilsēta. Uh, Viņas Airbnb mājoklis tika reklamēts kā mm, pieejams ratiņkrēslam, bet, kad viņi ieradās, tad izrādījās, ka tā nemaz nav. Tāpat mēs redzējām, ka pārējiem maniem darbiniekiem vajadzēja palīdzēt šai jaunajai sievietei braukt uz darbu šeit parlamentā. Bez šīs palīdzības viņa nebūtu spējīga to izdarīt. Tas mums visiem ļoti palīdzēja uh, saprast, ko tas īsti nozīmē. Protams, mēs eh, šeit daudz strādājam. Es eh, priecājos par to, ka komisija ir sagatavojusi ļoti labus priekšlikumus. Liels paldies arī Helgai Stīvensai, kas nesen sagatavoja izcilu invaliditātes stratēģiju. Mēs eh, to visu darām, bet zināmā mērā mēs to visu darām attālināti. Un tikai tad, kad jums ir šāda reāla praktiska pieredze, jūs varat patiešām saprast, par ko šeit ir runa. Es nevēlos aizņemt pārāk daudz laika. Iespējams, jūs jau esat eh, dzirdējuši, um, cik eh, svarīgi tas viss ir, bet es eh, vēlētos nodrošināt, lai invaliditāte parādītos visur mūsu tiesību aktos, jo citādi ANO konvencijas pieņemšana būs bezjēdzīga. Es nevēlos atkārtoties. Es gribēju īsi parunāt par diviem jautājumiem. Pirmkārtām, kā uh, invaliditātes intergrupas vicepriekšādātāja, es gribēju jums pastāstīt par pāris jautājumiem, pie kuriem mēs pašlaik strādājam. Šajā sakrībā es patiešām sirsnīgi vēlos pateikties Eiropas invaliditātes fórumam, kas mums sniedz eh, atbalstu, informāciju un um, stāsta, uh, ko mēs varētu darīt eh, vēl. Es uzskatu, ka viņa atbalsts ir ārkārtīgi augst novērtējams. Mūsu intergrupā pats prioritārākais pašlaik ir ANO konvencijas īstenošana. Šodien pie mums ir ieradušies kolēģi no visas Eiropas, bet es gribēju īpaši izcelt īriju. Mēs esam pēdējā valsts Eiropā, kas vēl nav ratificējusi ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Es personīgi un arī no parlamenta puses vēlēto šodien aicināt īriju nekavējoties ratificēt šo konvenciju. Protams, mēs visi zinām, ka nav runa tikai par ratifikāciju, pats svarīgākais ir īstenošana. Nesen, pēdējos pāris gados, mēs esam beiguši novērojumus, kāda ir situācija šeit, Eiropas iestādēs. Un eh, pēc eh, šī darba Eiropas parlaments ir mēģinājis nodrošināt, lai mūsu darbs būtu liederīgs, lai šeit nebūtu runa tikai par tukšiem vārdiem. Pirmo reizi mm, cilvēktiesību uh, Uh, līguma organizācija deva šādas uh, tiesības Eiropas parlamentām. Un, protams, ka mūsu pienākums tagad ir nodrošināt, lai īstenošana turpinātos. Šeit ir runa par tādām ļoti sarežģītām lietām, piemēram, ir jādomā par budžetu, jādomā par laika grafiku, uh, ir jākontrolē īstenošana. Šeit nav runa par kaut ko tādu, kas eh, tiek izdarīts un pēc tam par to visu aizmirst. Šis darbs ir tāds, kas visu laiku turpinās. Vēl um, gribēju jums pastāstīt, ka mūsu intergrupā mēs mēģinam arī nodrošināt brīvu pārvietošanos. Uh, Visi pārējie brīvu pārvietošanos uzskata par kaut ko tādu, par ko nav pat jādomā, bet eh, cilvēkiem ar invaliditāti šis jautājums ir bieži vien sasāpējis. Šeit, Eiropas parlamentā, mēs mēģinam nodrošināt, lai dažas no mūsu programmām, piemēram, Erasmus, un pašlaik mēs spriežam par Eiropas eh, solidaritātes korpusu, mēs mēģinam panākt, lai šīs programmas būtu pieejamas eh, jauniešiem, uh, tad, kad viņi vēlas strādāt ārvalstīs. Mūsu darba kārtībā mēs arī spriežam par daudzgadu finanšu plānu, jeb budžetu. Mēs eh, daļēji to paveicām jau iepriekš, bet šoreiz mums vajadzētu panākt, lai visas mūsu programmas un a, politikas tiktu pārbaudītas attiecībā uz invaliditāti. Es a, ceru, ka mums izdosies to panākt nākamajā budžetā. Uh, Pēdējais, ko vēlējos teikt. Mēs esam mēģinājuši nodrošināt, lai daļa no Eiropas parlamenta sanāksmēm būtu pieejamas. Šeit es vēlētos pateikties Helgai Stīvensai, jo viņa šeit ir mums parādījusi ļoti labu piemēru, un uh, mēs varam tikai un vienīgi sekot šim piemēram. Pēdējais, pulkstens 12. Uh, šodien es kopā ar Evelīnu Erp Ephārdi, kas ir atbildīga par IT jautājumiem, e, piedalījāmies e, kādās filmas demonstrācijā, un to mums ļāva darīt e, Eiropas parlamenta IT departamenta speciālisti. Viņi mums parādīja, ko viņi dara, lai nodrošinātu savu kolēģu digitālo pieejamību. Tātad Dažkārt mēs eh, domājam, ka šie cilvēki ar invaliditāti ir kaut kur ārpusē, tur tālumā, bet eh, dažkārt mēs eh, pat neiedomājamies, ka viņi mums ir tepat blakus, ka viņi ir mūsu kolēģi. Darbinieki šajā parlamenta departamentā ir daudz strādājuši pie dažādiem tehnoloģiskiem jautājumiem, lai sniegtu atbalstu saviem kolēģiem, un tāpēc viņi ir piemērs mums visiem. Domāju, ka ikvienam parlamentā vajadzētu noskatīties šo filmu. Nepietiek tikai ar to, ka mēs rakstam tiesību aktus. M mums viss tas ir jāre jārealizē arī praksē. Un šī filma beidzas ar jautājumu, un tu, ko tu vari izdarīt? Uz šo jautājumu mums visiem vajadzētu atbildēt. Paldies! Thank you. Dank vēl, kolēģa Harkin. Da... Lielas paldies, eh, Harkins kundze. Es eh, vēlētos mazliet pamainīt programmu. Es eh, gribētu aicināt visus mums pastāstīt, vai jūs apmierina subtitri vai visi var redzēt subtitrus. Ja jūs atrodaties pārāk tālu un nevarat izlasīt subtitrus, mēs varam jums palīdzēt eh, atnākt šeit eh, uz priekšu, lai jūs varētu redzēt subtitrus. Ja jums ir šāda nepieciešamība, lūdzu, dariet to mums zināmu. Tagad eh, dosim vārdu Varda Kastanis kungam. Viņam ir kāds svarīgs paziņojums, un es uzskatu, ka tieši viņš būs īstais, kuram vajadzētu to darīt. Paldies! 2015. gada oktobra beigās eh, komisāri, kas sēž man eh, pa labi, ieradās eh, šeit Briselē uz izpildu komitejas sanāksmi. Mums bija tikšanās ar viņu, kas ilga vairāk nekā stundu, un tad, kad mēs viņai jautājām, kāda uh, būs gatavs komisijas priekšlikums par uh, Eiropas invaliditātes aktu. Tad viņa teica, ka šī gada decembra beigās šis priekšlikums arī būs uh, publiskots, un tā arī notika. 2015. gada 2. decembrī komisāri pildīja apsolīto. Es uh, teicu, ka tā kā es ilgi darbojos Eiropas uh, jautājumos, mana pieredze rāda, ka uh, tādu komisāru, kas pild savu apsolīto, nemaz nav tik daudz. Tāpēc paldies jums par to. Šī gada septembrī parlaments Strasbūrā pieņēma savu nostāju par um, Eiropas piemības aktu. Un rīt, kā jau komisāri mums pavēstīja, padome cerāms pieņēma savu vispārējo pieeju. Mēs jums esam uh, sagatavojuši ārkārtas rezolūciju, kura ir jāpieņem šodien, lai padome varētu nekavējoties rīkoties un rīt pieņemt eh, savu vispārējo pieeju attiecībā uz Eiropas pieejamības aktu. Bet pirms es jūs aicināšu apstiprināt šo rezolūciju, es vēlētos pateikt lūko. Komisārs kundze, mēs jums pilnībā piekrītam. Mums ir vajadzīga spēcīga Eiropas invaliditātes stratēģija. Du, no 2020. līdz 2030. gadam, lai mēs varētu šo aktu pilnībā īstenot. Mēs jums nodrošināsim mūsu atbalstu. Tāpat arī mēs vēlamies, lai pēc šī mandāta nākamā komisija nāktu klajā ar priekšlikumu. Ja eh, tā būs nākamā komisija, kas nāk klajā šo priekšlikumu, mēs zaudēsim dažus gadus. Nākamais mēs vēlētos atzīmēt Eiropas uh, Savienības uh, desmito gada dienu, tātad kopš tika svinēta pirmā Eiropas invaliditātes diena. Tad šeit nav runa par ceremonijām. Ir uh, ļoti svarīgi sākt jauno desmitgadi ar Eiropas sabiedrības mobilizāciju. Šeit ir jāiesaista gan lēmumu pieņēmēji, gan arī mēs paši. Mums ir jādomā par to, ka sāksies jauna stratēģija. Mēs ceram, ka līdz ar to arī sāksies jauns laikmets. Mēs vēlamies, lai mēs atstātu pozitīvu zīmi Mēs vēlamies, lai Eiropā būtu pieejama, un šeit nav runa tikai par infrastruktūru, internetu un tā tālāk. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu pieejama tiesībām, lai visi pilsoņi varētu šīs tiesības izmantot. Tagad, kolēģi, vai jūs piekrītat, ka mēs rīt aicinām padomu vairāk nekavēties? Okay, thank you very much. Paldies! Paldies, Helga! Dank u wel, de heer Fast. Paldies. Vārda Kastanis kungām. Es domāju, ka jūsu teiktais tika uzklausīts, un mēs varam turpināt eh, mūsu programmu. Lūdzu, nepārsniedziet jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim uzklausīt eh, cilvēks no zāles. Tagad nākamais runātājs. Emīlija Orailija. Eiropas tiesības sārdze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Um, godājamais Eiropas invaliditātes fóruma priekšādātāji, viesi, dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos pateikties organizētājiem par to, ka uzaicinājāt mani piedalīties eh, šajā tik svarīgajā pasākumā. Iepriekšējā Eiropas invaliditātes parlamentā, kas notika 2012. gadā, mēs priecājāmies par to, ka Eiropas Savienība ir ratificējusi Gano konvenciju. Tas bija sākums daudzsološai iniciatīvai panākt, lai cilvēktiesību konvencija iedzīvotos. Šis process man jo īpaši ir svarīgs kā īrijas pilsonē, jo, kā jau tika minēts, īrija ir pēdējā Eiropas Savienības dalībās, kas nav ratificējusi konvenciju, par ko uh, es patiešām esmu abēdināta. Mēs uh, esam turpinājuši novērojumus, un šie novērojumi ļauj mums gatavot uh, vadlīnijas, lai virzītos uz priekšu. Mēs redzam, ka mums ir uh, jāpārveido šie vārdi, kas ir uz papīra, uh, praktiskās, novērojamās un izmērāmās iniciatīvās, veidos, lai cilvēkiem ar invaliditāti tiktu dotas spējas piedalīties ikvienā viņu ikdienas dzīves aspektā, lai šīs tiesības tiktu respektētas un realizētas. Eiropas ombuda iestāde balstās uz sūdzībām. Tad sūdzības, kas attiecas uz invaliditāti, aptver dažādus jautājumus, piemēram, Eiropas Savienības āku pieejamība, veselības apdrošināšana attiecībā uz bērniem ar invaliditāti, žestu tulkojums Eiropas Savienības pasākumos un dalība Eiropas Savienības konkursos uz dažādiem amatiem. E, tieši e, tas man arī e, dod iedvesmu tālākajā darbā. 2016. gadā pēc komitejas novērojumiem un pēc sūdzību iesniegšanas es uzsāku stratēģisku izmeklēšanu par to, vai eh, attieksme pret eh, personām ar invaliditāti saskaņā ar Eiropas Savienības eh, kopīgo slimības apdrošināšanas programmu atbilst ANO konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Saskaņā ar eh, apdrošināšanas programmu medicīnas izdevumi simtprocentīgi tiek apmaksāti tikai nopietnām saslimšanām, taču, lai saslimšanu atzītu par nopietnu, ir jāizpilda četri kritēriji, tai skaitā uh, saīsnāts dzīves ilgums. Esmu pavēstījusi priekšēdētām Junkeram, ka šāda medicīniska pieeja invaliditātei neatbilst sociālā modela pie, modeļa pieejai, kuru atbalsta konvencija. Daudzas invaliditātes eh, neierobežo dzīves ilgumu, tomēr rada ļoti augstus izdevumus par medikamentiem un pakalpojumiem, kas ir būtiski nepieciešami, nepieciešami lai pilntiesīgi piedalītos sabiedrības dzīvē. Es uzsāku mētiecīgas konsultācijas, iesaistot Eiropas Savienības eh, darbiniekus ar invaliditāti vai arī tādus darbiniekus, kuru ģimenes locekļiem ir invaliditāte Iesaistīju arī Eiropas invaliditātes fórumu. Daži no ieteikumiem ietver to, ka komisijai vajadzētu identificēt, vai jebkādi nosacījumi, kas attiecas uz apdrošināšanas programmu, nevajadzētu tikt pārskatīti, ņemot vērā ANO konvenciju. Tāpat arī vajadzētu pieņemt sarakstu, kuru vienmēr var papildināt attiecībā uz ierīcēm, kas ir kompensējums apdrošināšanas programmā. Tāpat arī ir jāuzsāk regulāri kontakti ar uh, Eiropas eh, Savienības eh, mm, darbinieku ar invaliditāti asociācijām, lai redzētu, vai šī programma tiek pilnībā īstenota. Komiteja tāpat arī pauda bažas par Eiropas Savienības iestāžu mājaslapu pieejamību, un pagājušā gadā mēs eh, apsveicām to, ka ir pieņemta direktīva par valsts sektora iestāžu mājaslapu pieejamību. Kaut arī eh, tā neatiecas uz Eiropas Savienības iestāžu mājaslapām un mobilajām aplikācijām, iestādes eh, tiek aicinātas izpildīt pieejamības prasības. Pagājušā gada jūlijā es uzsāku strateģisku izmeklēšanu par komisijas mājaslapu pieejamību. Oktobrī komisija apņēmās veikt vairākus pasākums, tā skaitā pilotu projektu par konkrētām uh, starpiestāžu portālā eiropa.eu lapā, lai varētu nodrošināt viegli lasāms formātus un arī, uh, lai tiktu nodrošināti pieejamības kursi, kas būtu obligāti mājaslapu darbiniekiem. Es vēlos būt labs piemērs mūsu darba mm, izskaidrojums viegli lasāmā formātā ir pieejams mūsu mājaslapā 24 valodās. Uh, Tāpat arī ārējais pakalpojumu nodrošinātājs izvērtēja mūsu mājaslapu un novēroja, vai tā atbilst tīmekļa satura pieejamības vadlīnijām. Tāpat arī esmu ieviesusi obligātas mācības mūsu mājaslapas darbiniekiem. Tāpat arī eh, jauns izaicinājums būs skatīties, vai uh, konvencijas komitejas rekomendācijas eh, tiek ievērotas. Uh, skaidrība, laika grafiki un kontrola būs pats svarīgākais. Noslēgumā. E, šodien es skatījos kādu programmu Lielbritānijas televīzijā, kur tiek sekots līdz desmit cilvēkiem ar invaliditāti un viņu mēģinājumiem iegūt darbu. Mani jo īpaši iespaidoja kāda jauna sieviete, kurai ir kustība traucējumi. Viņa mēģināja atrast darbu žurnālistikā, un kādu brīdi e, šajā raidījumā uh, viņai nācās eh, trīs stundas braukt ar sabiedrisko transportu. Uh, bez tam viņai bija vajadzīgas arī uh, kustību palīdzības ierīces. Viņa nevēlējās stāstīt saviem kolēģiem par to, kā viņa cieši no sāpēm, jo viņa nevēlējās, lai pret viņu attieksme būtu savādāka. Ja šī konvencija patiešām tiks īstenota, mums vajadzētu panākt, lai šai sievietei un citām viņai līdzīgām, vairs nebūtu šādu bažu. Mums ir jāzina, kurā virzienā mums ir jāstrādā. Mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju. Šī mums ir iespēja parādīt, ka Eiropas Savienība var pildīt to, ko pilsoņi no tās gaida, un ka tā var darboties kā reāls piemērs cilvēktiesība aizsardzībā. Paldies! Bravo. Paldies, eh, paldies Aurēlijas kundze. Paldies par visu labo, ko jū kā, jūs kā tiesības sargs esat darījusi savā darbā, bet jo īpaši es gribu uzsvērt šo jūsu sapratni par to, cik būtiski ir atšķirības starp invaliditātes medicīnisko un cilvēktiesību modeli. Un cik bija būtiski ir redzēt, ka cilvēki ar invaliditāti nav slimnieki. Un tad, ja mēs vairāk to sapratīsim, tad mūsu dzīve patiešām būs manuprāt, labāka. Bet tagad es gribu dot vārdu savam blakus sēdētājam Eiropas arotbiedrību apvienības konfederācijas ģenerālsekretāram Lukam Visentī kungam. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī EDF fórumam par to, ka jūs uzaicinājāt mani piedalīties šajā ļoti svarīgajā diskusijā. Ienākošie telpāts tiešām bija ļoti iespaidīgi. Godīgi sakot, nekad neesmu redzējis šo telpu tik ļoti aizpildītu kā šodien. par jūsu spēju mobilizēt tik daudz cilvēku, lai viņi ierastos šeit uz tik svarīgām diskusijām šodien. Otra lieta, ko vēlos eh, jūs, jums pateikt, eh, tīri personīgi. Vēlos īpaši uzteikt Itālijas delegāciju, kas pārstāv Itālijas invaliditātes fórumu. Tie ir mūsu draugi ar kuriem mēs strādājam kopā jau ilgu laiku, arotbiedrībās, un vēlējos viņus īpaši sveikt un pārēj atpakaļ uz angļu valodu. Kas tad ir ETUK? Tā ir eh, Eiropas arotbiedrību konfederācija. Apvienojām 90 šādas arotbiedrību konfederācijas no visdažādākajām Eiropas valstīm, kas pārstāv 45 miljonus strādājošie. Protams, ka no šiem 45 miljoniem strādājušo ir ļoti daudz cilvēku ar invaliditāti. Tā kā mēs tiešām esam sabiedrotie, mēs pārstāvam viens otru, un mums ir jānodrošina, ka mūsu stratēģijas ir savstarpēji saskaņotas, lai sasniegtu labāko rezultātu mūsu pārstāvamajiem cilvēkiem. Vēlos jums darīt zināmu eh, arotbiedrību viedokli saistībā ar iekļaušanu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgu. Arotbiedrību loma šajā aspektā ir svarīga. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka tiesības tiek ievērotas, it īpaši darba tirgū. Arī cilvēkiem, kuri mēģina ieiet darba tirgū, bet nevar to izdarīt dažādu šķēršļu, dažādu iemeslu dēļ, tā skaitā diskriminācijas dēļ. Jūs, es domāju, labāk par mani zinat ANO konvenciju, kas jau daudzkārt tika pieminēta, bet arī Eiropas Savienības tiesību aktu kopums ir ļoti svarīgs. Eiropas pamatiesību harta, Eiropas sociālo tiesību harta un pavisam nesen ANO darba kārtība 2030 un ilgspējīgas attīstības mērķis, un visbeidzot arī Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kas tika izsludināts burtiski pirms dažām nedēļām. Centīšos tagad koncentrēties tieši uz šo pīlāru. Mēs uzskatām, ka tas ir liels sasniegums. Sociāla Eiropa atkal ir kļūst par tematu debatēs. Mēs jau esam iepriekš zaudējuši savu uh, atsauci uz sociālajiem aspektiem krīzes laikā, taupības pasākumu laikā. Tas ir burtiski nojaukts. Un tagad ir pienācis laiks atgriezties pie sociālajām vērtībām, kā pie pamatvērtībām Eiropas Savienībā. Princips par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu nosaka, ka šiem cilvēkiem pienākas atbalsts ienākumiem, nodrošinot cilvēku cienīgu dzīvi un pakalpojumu, kas palīdz viņiem atgriezties darba tirgu un darba vieta, kas ir piemērot viņu vajadzībām. Tās ir kopīgas vajadzības un tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī jebkuram citam strādājošam Eiropā un visā pasaulē. Tā kā mums ir kopīgas intereses panākt šo mērķu īstenošanu. Lai to varētu veikt, mums ir jāaptur pirmkārt taupības pasākumu un līdzekļu samazinājumi, kas ir smagi skāruši sociālās sistēmas. Un mums ir jāveido savādāka politika, balstoties uz investīcijām, solidaritāti un augšupvērst konverģenci. Mums ir jānodrošina, ka visi principi no Eiropas sociālās tiesību pilāra tiktu integrētas, iestrādātas visās Eiropas Savienības politikas jomās, tīpaši Eiropas pusgada programmā un citur. Ir nepieciešami resursi, lai varētu īstenot sociālā pilāra principus, tā skaitā tos, kuri skar cilvēks ar invaliditāti un mums ir nepieciešams nodrošināt, ka šo principu īstenošanai ir skaidra ceļakārte, respektīvi rīcības plāns, kuru apstiprinās padome un līdz ar to katra dalība valsts. Bet ko nozīmē šāds plāns? Tas nozīmē, ka tiktu radīts juridisks ietvars, juridiskas iniciatīvas, jauni, labāki noteikumi, bet arī konkrētāka politika uz vietas, kas palīdzēs uzlabot cilvēku dzīvi. Daži piemēri, vismaz no strādājošo viedokli. Ne tikai iekļaušanas princips ir jāņem vērā attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti, Visiem principiem ir jāietver arī aspekts saistībā ar invaliditāti, lai garantētu patiešām iekļaujošus darba tirgus, kur neviens netiek atstāts novārtā. Kopējais ietvars, ko veidotu direktīva par vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātībā, ir ļoti svarīga un tā ir jāīsteno. Īstenošana dalību valstu līmenī ir jāuzrauga un jāpadara efektīvākā Piekļuve darba tirgumu ir jāpapildina ar īpašiem pasākumiem jau no darbā pieņemšanas brīža prioritāte dodot atbilstošiem kandidātiem ar invaliditāti. Ir jābūt nodrošinātiem atbilstošiem darba apstākļiem un darba videi pilnvērtīga, vienlīdzīga attieksme ir jāgarantē cilvēkiem ar invaliditāti, it īpaši nedrīkst būt atšķirība atlīdzībā, profesionālās un ģimenes dzīves līdzsvarā, nekāda diskriminācija netiek pieļauta. Tāpat kā kāda cita diskriminācija nedrīkst eh, būt pieļauta. Arī attiecībā uz karjeras iespējām visam ir jābūt vienlīdzīgi ar visiem citiem strādājošiem. Visi šie mērķi ir jāīsteno, protams, piedaloties sociālajiem partneriem, koplīgums sarunās bet arī normatīvajā līmenī ir ar likumdošanu tas jānosaka. Protams, ka tas nedrīkst radīt darba devējiem nesamērīgu slogu, lai viņi nevarētu aizbildināties, ka tas ir viņa iemesls, kāpēc viņi nenodarbina cilvēks ar eh, invaliditāti. Pārāk bieži mēs dzirdam, ka strādājuši ar invaliditāti tiek īpaši nodalīti no citiem, bet tas tā nedrīkst būt vesela paudze Eiropā, jaunieši ar invaliditāti, viņus ir jāiesaista, tas ir ļoti svarīgi. Piešķirot Eiropas Savienības fondu līdzekļus šim mērķim, mēs varētu sasniegt plānoto. Jāpalielina piekļuve izglītībai, aroda izglītībai tā skaitā. Tam visam ir nepieciešams finansējums. Ir nepieciešams ne tikai domāt par ieiešanu darba tirgu, bet arī par atgriešanos darba tirgu pēc ilgākas prombūtnes. No tā ir jāizvairās no marginalizācijas. Un vispārīgāk runājot, ir jāparūpējas par lielāku iekļaušanu, domājot par visiem, tā skaitā par tiem, kuri nevar paši iekļauties darba tirgū Tas nozīmē, ka ir jāsniedz augstas kvalitātes eh, sabiedriskie pakalpojumi, valsts pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti un viņu tuviniekiem. Tie visi ir mūsu kopīgie mērķi. Varu jums apliecināt, ka arotbiedrības ir jūsu pusē, lai šos mērķus sasniegtu. Kā jau es minēju iepriekš, mēs esam organizācija, kas uh, noteikti ir jūsu sabiedrotais. Uh, cīņā pret diskrimināciju un par aizsardzību tiesībām. Mums ir kopīgi jāizveido sociālā Eiropa. Tā kā komisijas priekšsēdētājs Junkers vienmēr saka, Eiropa, kas aizsargā. Un kopīgi mēs to varam panākt. Paldies! Dank u wel, meneer Vizen. Paldies Vizentīnī kungam par šo interesanto prezentāciju. Šobrīd mēs nevaram uzklausīt jautājumus, tāpēc dodam vārdu nākamajai runātājai Heinsvortas kundzei. Lūdzu. Juditēt, respektīvi. Good afternoon. Labdien. Man tiešām liels gods būt šeit, 4. Eiropas parlamenta sanāksmē pers eh, personām ar invaliditāti. Mani sauc Džeina Hainsvorta, esmu sociālās platformas prezidente. Tā ir sociālā platforma, kas apvieno 47 pilsonisko organizāciju tīklus Eiropā. Mūsu locekļi ir vienoti ar mērķi veicināt cilvēktiesību un cieņas ievērošanu visiem, sociālās iekļaušanas nodrošināšanu un nabadzības izskaušanu, kā arī cīņa par to, lai ik viens sabiedrības loceklis varētu būt ieskai, iesaistīts lēmumu pieņemšanā. Septiņi no mūsu kolēģiem strādā tieši pie personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā. Pirmkārt jau jāpiemina Eiropas fórums cilvēkiem ar invaliditāti, EDF. Un vēlos līdz ar to arī apsveikt jūs ar 20. gada dienu. Pateikt jums paldies par visu darbu, kuru jūs darat. Paceļot invaliditātes jautājumu tik augstu. Tāpat vēlot arī izcelt Eiropas eh, pakalpojumu sniedzēju asociāciju, Eiropas autisma organizāciju un citas organizācijas, kas sadarbojas ar mums, lai eh, sabiedrībā iekļautu personas ar invaliditāti. Sociālā platforma, kā organizācija pastāv, lai palīdzētu apvienot spēkus dažādajām grupām, kuras joprojām saskaras ar diskrimināciju mūsu sabiedrībā. Mēs esam pieredzējuši, ka šīs grupas nav pietiekami pārstāvētas. Tur, kur ir koncentrēta vara un nauda. Un viena no šīm vietām ir šeit, Eiropas parlamentā. Un es piekrītu kolēģiem, kas apsveica ar abrīnojamo droš, eh, drosmi, kurus esat pauduši esot šeit. Mēs vēlamies dzīvot tādā Eiropā, kur katrs eh, saņem vienlīdzīgu attieksmi un var piedalīties sabiedrībā, neatkarīgi no savas rases, Eh, invaliditātes, eh, seksuālās orientācijas, reliģijas. Pati 12 gadus esmu strādājusi kā Eurochild organizācijas eh, darbiniece aizstāvot bērnu tiesības. Man bērniem dot iespēju jau no agra vecuma ļaut apzināties savu identitāti ir ļoti svarīgi ja mēs jau no bērnības ļaujam bērniem sajust pārliecību par sevi, tas nozīmē, ka viņ, šie bērni izaugs par cilvēkiem, pieaugušajiem, kas nebaidīsies no citiem un būs daudz atvērtāki pret atšķirīgo. Lozungs, ko dzirdējāt, neko par mums bez mums, ir ļoti precīzs. Tas prasa lai personas, kas ir pie varas, vienalga kur, vai viņi ir pakalpojums sniedzēji, vai darbojas politikā, mēs prasam no jums, un paldies uh, pa, Eiropas parlamenta deputāte, tā skaitā Marienai Harkinai, aicinu jūs iejusties uh, to cilvēku ādā, kuriem jūs gribat palīdzēt. Tātad šis lozungs prasa, ka ir nepieciešams saprast, cilvēkus, kurus jūs pārstāvat. Mūsu loma ir nodrošināt, ka tie cilvēki, kuriem mēs sniedzam atbalstu, nonāk tik tālu, ka var paši īstenot lēmumus par savu dzīvi. Tātad tā ir varas dalīšana savā ziņā. Mēs dalāmies ar savu varu. Ir Eiropā arī tādi, kas domā, ka vara ir kaut kas tāds, ko atdodot citiem, tu pats zaudē. Bet es tos eh, pielīdzinu mīlestībai. Jo vairāk jums tā ir, jo vairāk tā aug, un jo vairāk jums ir ko atdot citiem. Es uzskatu, ka sociālā kustība Eiropā ir šobrīd nonākusi pie brīnišķīgas iespējas. Pirms dažām nedēļām sociālo platformu uzaicināja Göteborgā pārstāvēt sociālajā samitā. Pēc Klārks, EDF vicepriekšsēdētājs arī piedalījās, un mēs redzējām, ka Eiropas komisijas priekšsēdētājs, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs un ES padomas priekšsēdētājs izsludināja sociālo tiesību pīlāru. Mūsu izaicinājums tagad ir pārvērst to visu izmaiņās politiskajā dzīvē un investīcijās. Globālajā līmenī valdības nonāca pie lēmuma nodrošināt ilgspējīgas attīstības eh, darba kārtību 2030. gadam. Tātad globālajā līmenī ir mērķi saistībā ar vides ilgspējību, sociālo progresu un ilgspējīgas līdzdalības demokrātijas veidošanu. Virzoties tuvāk pašreizējās stratēģijas Eiropas uh, Savienības 2020 stratēģijas eh, perioda beigām, ir laiks īstenot vīziju attiecībā uz nākotni. Protams, ka no manas puses būtu ļoti naivi šobrīd eh, par tādu rožainu mm, pasaules eh, skatu runāt. Mēs redzam, ka sabiedrībā notiek liela fragmentācija, lielas bailes saistībā ar migrāciju, Tomēr šajos neskaidrajos un nestabilitātes laikos mums ir iespēja panākt izmaiņas, atrast jaunus veidus, kā strādāt, kā sadarboties. Mūsu rīcībā ir aizvien vairāk rīku, arī aizvien lielāks kopums tiesību aktiem saistībā ar pil pilsoņu un cilvēku tiesībām. Mums ir aizvien labākas tehnoloģijas, kas ļauj mums sadarboties un labāk sazināties. Bet varbūt kas ir pats svarīgākais? Ir aizvien vairāk cilvēku, kas aizstāv savas tiesības un kurus nevarēs apklusināt un ar kuru palīdzību mēs daudz labāk spēsim izveidot iekļaujošu sabiedrību. Paldies! Liels paldies Kainforsas kundzei par šo brīnišķīgo uzrunu. Tad, kad es šodien koridorā satiku vienu no šīs konferences dalībniekiem, viņš man teica, labāk lūkosimies uz priekšu, nevis uz tiem 30 vai 20 gadiem atpakaļ, ko mēs esam darījuši. Un tieši to es iedomājos brīdī, kad jūs pieminējāt bērnus un par to, cik svarīgi ka mēs saviem bērniem iemācītu tādu attieksmi, kad viņi satiekot cilvēkus ar invaliditāti, nebrīnītos, nebūtu pārsteigti. Droši vien tajā brīdī mums vajadzētu stipri mazāk dažādus dokumentus Eiropas Savienībā. Bet tagad es dodu vārdu Eiropas reģionu komitejas pārstāvim Mauro Beatiskungam. Thank you. Honorevole Stevens, signora Anka. Stevens kundze, Anģis kundze, Tisens kundze, dāmas un kungi, godātie dalībnieki. Priekšsēdētāja Varda Kastens. Es nekad neesmu redzējis šo plenāru sēžu zāli tik piepildītu un tik daudz smaidu cilvēku sejās un esmu ļoti pateicīgs par iespēju uzstāties jūs priekšā reģionu komitejas vārdā. Pašvaldībām un reģioniem ir svarīga loma nodarbinātības un sociālajā politikā. Mēs jau esam uh, daudz runājuši par šiem jautājumiem, ir apstiprināts Eiropas sociālo tiesību pīlārs. Mēs cenšamies visiem nodrošināt labākas iespējas dzīvē, panākt līdzsvaru starp darba un privāto dzīvi. Mēs tiecamies uz izvirzīto mērķu sasniegšanu. Ja mēs palūkojamies, kā dzīvo cilvēki ar invaliditāti, tad eh, ar pašvaldību centieniem vien nepietiks. Visiem pilsoņiem ir jāsaprot, kāda ir situācija, un arī pieejamie resursi, līdzekļi ir jāizmanto atbilstoši, lai eh, sniegtu kvalitatīvu eh, atbalstu šiem cilvēkiem. Uh, Eiropai stāv priekšā demogrāfisks izaicinājums. Iedzīvotāju, uh, iedzīvotāji noveco ar vien vairāk ir gados vecu cilvēku, jauniešu īpatsvars samazinās, un tuvākajos, uh, tuvākā nākotnē šī tendence turpināsies. Un uh, jāatzīst, ka kohēzijas politika nākotnē būs ļoti nozīmīga, domājot par sociālo kohēziju. Reģioniem šie struktūrālie fondi palīdz īstenot programmas, kas reāli ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Ja palūkojamies uz finansēšanas mehānismu nodarbinātības un sociālās politikas jomā, Tad galvenais instruments šeit ir Eiropas sociālais fonds. Itālijā šis uh, fonds ir uh, sniedzis finansējumu daudzām veiksmīgām iniciatīvām. Itālijā ir pieņemta atbilstoši tiesību akti, lai to varētu nodrošināt. Bet diemžēl ir vēl pārāk daudz ģimeņu, kurās uh, ir cilvēki ar invaliditāti, kuri nesaņem pietiekamu atbalstu arī skolās, jo samazinās finansējuma atbalsts, nepietiek naudas visiem šiem pasākumiem. Es uh, uzskatu, ka ļoti uh, svarīgi ieklausīties komisāras Tēsens teiktajā par uh, izvirzītiem politiskiem mērķiem jā, mums ir nepieciešami resursi, lai īstenot sociālo politiku, ir nepieciešams laiks, pacietība, bet uh, tiesību un principu īstenošana dzīvē prasa atbilstošu finansējumu, ja mēs nevēlamies uh, piedzīvot, ka tie paliek tikai tukši vārdi. Mums ir jārīkojas, mums ir uh, Eh, jāņem vērā eh, cilvēku reālās vajadzības un nevaram koncentrēties tikai uz nelielām grupām. Ir, ir eh, paziņots par Eiropas kapitālu fondu izveidi. Redzēsim, kā tas viss turpmāk darbosies. Es uh, gribētu citēt vēstuli Itālijas ministram. Ministra kungs, cilvēki ar invaliditāti nevar visu paveikt pašu spēkiem, ko, eh, kā to var darīt eh, citi cilvēki. Un mēs varam eh, dzīvot sabiedrībā tad, ja mums palīdz, tiek sniegts atbalsts. Un trūkst līdzekļu reģionālām pašvaldībām. Mēs nevaram apmierināties vienkārši ar to, kas paliek pāri pēc uh, citu izdevumu finansēšanas. Un uh, šī jau nav medikā, medicīniska problēma, tā ir sabiedrības sociālā problēma. Un mums ir tas jāņem vērā, domājot par Eiropas Savienību pēc 2020. gada. Dank vēl. Man ir attī. Paldies uh, Datiskungam. Tagad vārds Kuņevas kundzei. Viņa ir Eiropas parlamenta deputāte. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien! Sveicu mm, jūs! Uh, mūsu mājās. Mēs esam Eiropas demokrātijas centrā šeit. Un uh, katrā mājā, namā ir arī savas, savas problēmas, bet uh, ir tādas vērtības kā cilvēciskā cieņa, līdztiesība, daudzveidība, solidaritāte, demokrātija. Bieži vien uh, ir uh, arī redzamas uh, ēkstienās plaisas, kas parādās, bet uh, es esmu pārliecināta, ka jūs esat devuši lielu ieguldījumu mūsu darbā, par, arī ierodoties uz šo sanāksmi par spīti grūtībām, kas jums katram bija jāpārvar. Ja jūs vēlaties palīdzēt veidot daudzveidīgāku Eiropu. Mums visiem ir jārunā un jāpanāk, lai mūs saklausa, sadzirda tie, kuri pieņem lēmumus. Mums ir jārunā par to, ko mēs piedzīvojam ikdienā, kad mēs runājam ar komisijas un padomes pārstāvjiem, jāpastāst par to, kāda ir mūsu dzīve. Ja padomājām par to, cik līdzekļu ir veltīts cilvēkiem ar invaliditāti, tad acīm redzot mūs tik augstu nevērtē. Mums ir jāpieliek punkts taupības politikai. Un ir jāpanāk, lai tiktu nodrošināts atbilstoši finansējums Eiropas stratēģijai cilvēkiem ar invaliditāti. Ir pienācis pēdējais brīdis atteikties no liekulības, ka tiek teikts viens, bet reāli budžetā tiek darīts pavisam kaut kas cits. Paldies, Kuņevs kundzei! man patiešām šķiet, ka ir pienācis pēdējais brīdis atteikties no vārdiem un sākt darīt darbus. Bet tagad, bet tagad es gribētu dot vārdu savam mīļam un labam kolēģim no Eiropas fóruma cilvēkiem ar invaliditāti no mūsu izpildu komitejas Rudolfo Kataņī. Thank you. Good afternoon. Paldies. Labdien! Man ir liels izaicinājums, un šis izaicinājums ir pateikt kaut ko svarīgu, bet eh, neizmantot tam pārāk daudz laika. Esmu neredzīgs. Man ir pulkstenis, ko es varu sataustīt, un es te varu sataustīt, ka esam jau pārsnieguši mums atvēlēto laiku par 20 minūtēm. Šo laiku mēs esam atņēmuši cilvēkiem zālē. Tas nozīmē, ka mm, esmu patiešām par to apbēdināts. Bet Eiropas invaliditātes fórums ir sagatavojis ļoti svarīgu dokumentu. Tas uh, ir dokuments par nākamo Eiropas invaliditātes stratēģiju. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai es kādas 5-6 minūtes neilgāk varētu par to pastāstīt. Man nav šeit nekādu uh, garu slavinošu vai teorētisku uzrunu. Man ir tikai fakti, ko vēlos jums prezentēt. Ko mēs sagaidām no Eiropas invaliditātes stratēģijas? Vispirms, mēs gribētu zināt, kādai tai vajadzētu būt, Mēs vēlētos aicināt Eiropas vadoņus pieņemt lūk šādu stratēģiju. Un tajā nav pārāk daudz punktu. Ir jāiekļauj visi konvencijas nosacījumi, paredzot eh, budžetu šo nosacījumu īstenošanai. Tāpat arī ir jānodrošina atbilstoša kontrole. Ir eh, jāintegrē arī Eiropas 2020 stratēģija viedai un ilgspējīgai izaugsmai, kā arī Eiropas sociālais pīlārs. Ir jānodrošina atbilstība 2020 darba kārtībai attiecībā uz ilgspējīgu izaugsmi un ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tā ir jābalstās uz ANO konvencijas uzraudzības komitejas rekomendācijām un ir jāiesaista arī visas Eiropas iestādes, aģentūras un institūcijas šīs stratēģijas īstenošanā un kontrolē. Tātad šai stratēģijai ir jākļūst par zinējspēku jaunai invaliditātes tiesību darba kārtībai laikam no 2020. līdz 2030. gadam. Un kā jau priekšēdētājs norādīja, ir jāparedz arī, lai 2021. gads būtu gads eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir viens no mūsu svarīgākajiem mērķiem. Mēs aicinām Eiropas vadoņus iekļaut lūk šādas darbības Eiropas invaliditātes stratēģijā 2020. Mums ir 16 punkti šeit iekļauti, tie man aizņems divas minūtes. Ratificēt eh, alternatīvo protokolu, kas ir iekļauts eh, ANO konvencijā. Eiropas Savienība, diemžēl, ir iekavējusies, un tai vajadzētu atgūt nokavēto laiku. Jāizveido struktūrāls dialogs ar personu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu asociācijām. Jāparedz eh, atsevišķa budžeta pozīcija konsultācijām un līdzdalībai. Vēlētos arī norādīt, ka bez eh, naudas, diemžēl, nekas netiks paveikts, un to nepaveiks pat baznīca kungi. Nākamais punkts - izveidot starp iestāžu koordinācijas mehānismu, kā arī konkrētus eh, kontaktpunktus katrā Eiropas institūcijā, aģentūrā un iestādē. To pieprasa 23. Um, pānta pirmais punkts ANO konvencijā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Jākontrolē ietekmes izvērtējuma vadlīniju īstenošana, veidojot jaunas Eiropas tiesību aktus, tos grozot un veidojot jaunas programmas jānodrošina atbilstība ANO konvencijai. Esam tagad pie piektā punkta. Jāpārskata kompetenču deklarācijas. Jāiekļauj visas politikas jomas, kur Eiropas Savienībai ir uh, likumdošanas tiesības vai kur tiek pieņemti kādi pasākumi. Jāaktualizē šo kompetenču saraksts. jādomā par eh, starpsekcionālo diskrimināciju attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Šeit ir runa par visdažādākajām grupām, kas eh, pastāv un ir atzītas, un eh, kas konkrēti un praktiski nepiedalās sabiedrības dzīvē. Mēs vēlamies, lai šīs tiesības tiktu atzītas. Mēs vēlamies, lai šīs tiesības atspoguļotos um, ikvienā stratēģijas daļā. Jāpieņem tiesība akti par uh, diskriminācijas aizliegumu, balstoties uz uh, invaliditāti. Šeit ir runa arī par daudzajādu un starpsekcionālu diskrimināciju. Jāparedz um, adekvāti īstenošanas mehānismi. Esam pie 8. panta. Jāizveido un jāveido izpratne par konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, jācīnās pret aizspriedumiem pret šādām personām, un jūs nevarat iedomāties, cik daudz ir šādu aizspriedumu, neskatoties uz eh, labajiem vārdiem, ko mēs eh, bieži ar prieku uzklausām jānodrošina mācības visiem Eiropas Savienības darbiniekiem un profesionāļiem, kas strādā pie ANO konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tātad jāņem vērā prasības attiecībā uz un, pakalpojumu un preču pieejamību personām ar invaliditāti. Tagad runāsim par ļoti svarīgu punktu jāveic pasākumi attiecībā uz ārkārtas politikas jomām, piemēram, bēgļi un migranti ar uh, invaliditāti. Jādomā par uh, legālo kapacitāti, par lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā attiecībā uz šo personu brīvību un drošību. Jānodrošina integrācija, integrācija sabiedrībā, izmantojot uh, attiecīgos fondus lai varētu veidot eh, sabiedriskos pakāpojumus. Jāpieņem Eiropas tiesību akti, lai Eiropa kļūtu pieejamāka. Tā skaitā jāpieņem arī Eiropas pieejamības akts un jāiekļauj pieejamība kā galvenais priekšnoteikums visos jaunajos Eiropas tiesību aktos un Eiropas finansētajās programmās, bez jebkādiem izņēmumiem jānodrošina atbilstošā īstenošana, ja runa par invaliditātes tiesību aktiem, piemēram, direktīva par mājaslapu un mobilo aplikāciju pieejamību valsts iestādēs. Jāstiprina iniciatīvas, kas veicina brīvu pārvietošanos personām ar invaliditāti. Tā skaitā te ir runa par pasažiertiesībām pakalpojumu pārnesamība, kā arī jāizveido laba Eiropas invaliditātes kārte. Pašlaik e, ir uzsākti šī projekta pirmie posmi. Jāpilda pienākumi Eiropas Savienības publiskajā administrācijā attiecībā uz ANO konvenciju. Un pēdējais punkts jāpieņem visi vajadzīgie mehānismi, lai garantētu, ka Eiropas institūcijas, pakāpojumi un iniciatīvas būtu pieejami personām ar invaliditāti, un lai šī pieejamība tiktu sistemātiski nodrošināta, iz izmantojot eh, visā Eiropā kopēju pieeju. Šādi ir mūsu priekšlikumi. Protams, būs eh, sarežģīti Eiropas Savienībai un dalību valstīm to visu īstenot. Šī iemesla dēļ mums ir vajadzīga jauna invaliditātes stratēģija 2020-2030. Man nav vienkārši teikt, ko Eiropas invaliditātes fórums domā par pašreizējo invaliditātes stratēģiju. Kopumā varētu teikt, ka nāsam pārāk apmierināti. Daudzi pasākumi nav izpildīti, un mēs arī neredzam, ka mēs varētu paveikt visas šīs darbības mums atvēlētajā atlikušajā laikā. Bet Tā kā esmu jau dzirdējis vairākas ļoti interesantas runas, ko lasījusi komisāra Taisena, mēs ceram, ka komisija vismaz turpinās atbalstīt šīs saistības. Mēs, protams, saprotam, kā atbalstu mums sniedz Eiropas parlaments. Nāsam tikpat pārliecības pilna attiecībā uz dalībvalstīm. Bet, eh, protams, mums ir cerības. Mēs eh, saprotam, ka nākotnē mūs gaida izaicinājumi, bet arī rezultāti. Paldies! Dank u wel. Paldies! Tagad uh, turpināsim ar otro šīs uh, sanāksmes daļu. Došu vārdu cilvēkiem zālē. Mums ir pavisam maz laika, tāpēc centīšos izteikties pavisam īsi. Nākamais, kas runās, ir Žanpiero Grifo. Īsti nezinu, kur jūs sēžat, Grifo kungs. Labdien! Es uh, izteikšos uh, pīt vārdā. Te ir runa par simts miljoniem cilvēku pasaulē, kas uh, dzīvo ar invaliditāti un līdz ar to cieš no izstumtības. Ja es redzu, ka jūs uh, atrodaties uh, vietā numur 289, bet uh, operators nevar jūs atrast. Jā, tātad gribēju teikt, ka pasaulē ir 100 miljoni uh, iedzīvotāju, kas uh, cieš no invaliditātes un uh, viņu dzīves apstākļi ir ļoti sarežģīti. Apvienotās nācijas uh, jau ilgus gadus strādā pie tā, lai šie cilvēki varētu gūt atbalstu. Saskaņā ar pēdējām rekomendācijām un 11. un 32. pāntu, kur ir runa par humanitāro situāciju, mm, šeit parādās ļoti daudzi ieteikumi. Uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt pie šādu cilvēku iekļaušanas. Šādā veidā mēs respektēsim viņu tiesības. Tāpat arī šeit eh, parādās konkrētas iespējas nodrošināt, lai uh, Eh, šie cilvēki varētu baudīt tādas pašas tiesības kā citi. No Eiropas Savienības puses ir jānodrošina kontrole. Ļoti bieži te ir runa par uh, konkrētiem līmeņiem, kas ir jāsasniedz. Bieži vien netiek iesaistītas uh, cilvēku ar invaliditāti organizācijas, un mm, nauda, kas tiek piešķirta trešajām valstīm, netiek uh, kontrolēta. Uh, un nav zināms, vai tā nonāk pie cilvēkiem, kam tā ir vajadzīga. Jūs runājāt par ilgspējīgas attīstības stratēģiju un arī par jauno stratēģiju cilvēkiem ar invaliditāti. Uzskatu, ka šos punktus vajadzētu iekļaut šajos dokumentos. Paldies, es, paldies par īso uzrunu. Es gribu arī nākamos lūgt runāt maksimāli īsi, ja drīkst mazāk nekā divas minūtes. Nākamais Džons Dovāns, uh, Īrijas invaliditātes federācija. Micro. I'm Man ir ārkārtīgi liels gods, ka es esmu pie jums atvedis eh, ļoti plašu īrijas delegāciju. Gandrīz 300 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti tika nogalināti nacistu režīmu laikā. Nacistu režīms uh, aprakstīja šos cilvēkus kā tādus, kuri nav pelnījuši dzīvot. Šādu iznīcināšanas programmu izvērsa ļoti vienkāršā veidā, un tas uh, ir šausminoši. Mēs eh, varam priecāties, ka tika pieņemta universālā cilvēktiesību deklarācija, un šajā deklarācijā tika vienkāršiem vārdiem pateikts, ka cilvēkiem piemīt tiesības tikai tāpēc, ka viņi ir cilvēki. Eh, kad arī sešas desmitgadus vēlāk ANO pieņēma konvenciju par eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Šī konvencija atzīst, ka gan ANO, gan arī tās valstis, kas ir parakstījušas šo konvenciju, tā skaitā īrija, nav pietiekami uzlabojušas eh, dzīves apstākļus cilvēkiem ar invaliditāti. Šie cilvēki nav varējuši baudīt cilvēktiesības, viņi nav kļuvuši par cilvēkiem, kas ir pelnījuši cīņu, kuriem ir jānodrošina iespēja līdzdarboties sabiedrībā. ANO konvencija ir daļa no tiesiskā ietvara Eiropas Savienībā. Eiropas invaliditātes stratēģija ir ļoti būtisks instruments, lai nodrošinātu visu iekļaušanu. Paziņojumu m, mm, paušana nav tas pats, kas rezultātu sasniegšana. Es esmu svēris ļoti daudz cūku savā jaunībā, un cūkas svēršana, diemžēl, nepalielina tās svaru. Mums ir uh, vajadzīgas šādas institūcijas mūsdienu pasaulē. Eiropas Savienība un tās eh, dalībvalstis ir vadošās. Ja jūs mūs nevadīsiet, jūs mūs atstāsiet eh, kaut kur nomaļus un mēs tur sapūsim. Mēs visi ļoti labi zinām, ņemot vērā pēdējo desmitgadī, kā Eiropas Savienība ir spējīga rīkoties apņēmīgi un uh, spēcīgi. Mums tagad ir jāpanāk, lai Eiropa un tās institūcijas nodrošinātu šo apņēmību un spēku un palīdzētu šiem 80 miljoniem cilvēku un viņu ģimenēm. Nākamais, nākamais runātājs Slavomirs Besovskis, bet ļoti lūdzu īsi, lai mēs varam paspēt parunāt visi, kuri ir pieteikušies. Witam Państwa serdecznie i bardzo... Labdien! Sveicu visus! Es vēlos pateikties visiem, kuri padarīja šo braucienu iespējamu un vēlos veltīt visu eh, šo uzstāšanos tiem, kur ir palikuši mājās, eh, aprūpas iestādēs, par kuriem rūpējas eh, ģimene, vecāki. Viņi nav apmierināti varbūt ar pašreizējo situāciju, kādā atrodas cilvēki ar invaliditāti. Es pateicos arī visiem, kas piedalījušies šīs sanāksmes organizēšanai, tīpaši Harkins kundzei un Mauro Di Artis. Ma, uh, eh, Harkinas kundze teica, ka viņa ir pieņēmusi darbā cilvēku ar invaliditāti, un tikai tad viņa ir sapratusi, ka šiem, eh, ka šiem cilvēkiem reāli ir nepieciešams, lai varētu reāli eh, strādāt, integrēties darba tirgu. Uh, izrādās, ka Briselē cilvēkiem ar invaliditāti nav pieejama. Un uh, situācija ir sliktāka nekā Varšavā. Varšavā mums dzīvot ir vieglāk. Otrs punkts. Runājot konkrēti, mēs varam kaut ko sasniegt. Mums ir šis uh, akts par pieejamību, bet ja mēs palūkojamies uz konvencijas 11. 19. punktu un pēc tam komentārus, kas tai pašā gadā ir publicēts uh, šim uh, pantam, uh, tad ir eh, šeit ir runa par eh, iespējām dzīvot neatkarīgi, bet komentārā ir daudz teikts par personiskiem palīgiem jeb asistentiem. Tie, kuri dzīvo aprūpes iestādēs, par kuriem rūpējas ģimenes locekļi, eh, šie cilvēki nevarēs nekad reāli strādāt, bet jums ir jāsaprot, ka tiesības uz neatkarīgu dzīvi ir cilvēka pamattiesības, un tādēļ ir nepieciešams regulāri izvērtēt stratēģijas īstenošanu, ir jāparedz kritēriji ne tikai dzīves kvalitātei un cilvēku sociālai aprūpei, sociālam atbalstam, bet par iespēju īstenot pamattiesības uh, šiem cilvēkiem uh, reālā dzīvē. Un noslēgumā es gribu citēt, kas eh, kādu izteikumu no lekcijas, ko teica Monika Žimapajaševska. Viņa ir cilvēku ar uh, intelektuālu attīstības traucējumiem uh, asociācijas vadītāja. Vasilijos Kont Cianos, Grieķija, ļoti īslūdzu. Καλησπέρα σας. Labdien visiem! Esmu Vasilijos Kociānos un esmu atbildīgs par starptautiskām attiecībām Grieķijas cilvēku ar invaliditāti Nacionālā asociācijā. Es pārstāvu cilvēkus ar invaliditāti un viņu eh, ģimenes locekļus eh, šai fórumā. Viņi eh, sūta sirsnīgus sveicienus citu valstu asociācijām. Mēs cenšamies tikt galā ar problēmām, ko ir radījusi taupības politika. Mēs uh, cīnāmies ar uh, Grieķijai uh, noteiktajiem pasākumiem, kas tiek īstenot jau desmit gadus, ir samazināti pabalsti cilvēkiem ar invaliditāti, ir cietušas arī programmas sociālai integrācijai. Tas viss ir novedis pie cilvēku izstumtības. Jau tā ir grūti uh, Eh, cilvēkiem eh, ar invaliditāti eh, dzīvot sabiedrībā, un tagad šī situācija vēl ir kļuvusi sliktāka. Mums ir noteikti jāpanāk, lai ANO konvencija tiktu īstenota, un mums ir jāseko situācijas attīstībai un jāraugās uz to, lai tiktu uh, Uh, ievēroti Eiropas uh, pamatprincipi, demokrātija, cilvēku tiesību, uh, respektēšana, solidaritāte. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā jāīsteno integrēta politika, lai īstenotu ANO konvencijas izvirzītos mērķus, lai reāli uzlabotos cilvēku ar invaliditāti dzīve, viņu uh, arī piederīgo dzīve. Mēs uh, visa uh, ikdienas dzīvē pastāvīgi saskaramies ar taupības politikas uh, sekām negatīvo ietekmi. Politiķiem kopā ar cilvēku ar invaliditāti apvienībām ir jāstrādā roku rokā, iztenojot sociālo politiku. Un ir jādomā arī par izaugsmes potenciālu un nevajag to uz, uzskatīt par kādu šķērsli, gluži vienkārši šeit ir jaunas iespējas. Nākamais ir Marko Jokinen, Eiropas federācija nedzibīgajiem cilvēkiem prezidents. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu Eiropas nedzirdīgo savienību, esmu priekšsēdētāji un pārstāvu arī uh, zīmju valodā runājošos Eiropā. Runāšu par uh, stratēģijas cilvēkiem ar invaliditāti uh, turpmāko īstenošanu. ANO konvencijas iznošanas uzraudzības komisija ir uh, konstatējusi divas problēmas. Pirmkārt, uh, vārda brīvība piekļuva informācijai, un otrs, uh, piedalīšanās politiskajā dzīvē un sabiedrīskajā dzīvē. Ir uh, norādīts, ka Eiropas Savienībā ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai panāktu to, ka tiktu īstenoti tiesību akti, kas nodrošina piekļuvi informācijai. Eiropas pieejamības akts ir pieņemts un ir eh, ieteikumi, ka šis akts ir jāpapildina ar Eiropas eh, stratēģiju un jāvirzās šai jomā uz priekšu, nodrošinot pieejamību. Bieži vien uh, nedzirdīgie un zīmju valodā runājošie ir atstāti novārtā. Un ir jāraugās uz to, kā invaliditātes stratēģija tiek īstenota saskaņā ar ANO uh, komitejas ieteikumiem. Un uh, šis uh, darbs ir jāsaskaņo ar invaliditātes stratēģijas uh, iedzīvināšanu. Otrs jautājums piedalīšanās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Ir jāzina, ka pirms vēlēšanu laiks ir ļoti nozīmīgs, lai cilvēkiem radītu iespējas piedalīties vēlēšanās, lai viņiem būtu pieejama visa nepieciešamā informācija, tā skaitā arī zīmju valodā, nedzirdīgiem cilvēkiem. Ir jāsagatavo visi materiāli, programmas, arī debates ir jāorganizē tā, lai tajās varētu piedalīties cilvēki, kuri runā zīmju valodā. Arī tādi ir ANO komitejas ieteikumi. Paldies! Paldies! Nākamā ir Zāra Todd no Lielbritānijas. Um, I am the director. Es uh, uh, esmu Eiropas neatkarīgās uh, dzīvošanas uh, sadarbības tīkla direktori. Es gribu jautāt, cik daudzi cilvēki apšaubā Eiropas pilsoņu tiesības. Es domāju, ka uh, pagājušā gada laikā katrs uh, cilvēks ar invaliditāti, kas sēž šajā zālē, ir sastapies ar situāciju, ka viņa tiesības tiek apšaubītas, uh, tiesības saņemt nepieciešamo atbalstu uh, par iespēju saņemt visu to, ko piedāvā Eiropa un uh, attiecīgā dalība valsts saņemt uh, tulkojumu uh, zīmju valodā. Tas ir, šie pasākumi ir jāparādz visās Eiropas Savienības budžeta sadaļās, ne tikai tajās, kas veltītas uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat jānodrošina Eiropas struktūra fondu izmantošana uh, visu cilvēku ar invaliditāti integrācijai, lai viņi varētu aktīvi būt, būt kā pilsoņi un um, piedalīties sabiedrības dzīvē. Uh, Eiropas struktūra fondu finansējums ir jāizmanto, lai infrastruktūra visur Eiropā tiktu veidota tā, ka tā ir pieejama visiem. Un lai šādi lēmumi tiktu pieņemti automātiski, lai par tiem nebūtu īpaši jācīnās. Paldies! Jā, liels paldies! Nākamā ir Eiropas parlamenta deputāte Marija Grapīnija. Marija Grappini. I'm here. Mulțumesc mult. Sunt impresionată. Sunt impresionată. Jā. Uz mani atstāja lielu iespaidu. Redzot visu, kas šeit notiek šodien. Mani apsveikumi organizatoriem, jums visiem. Jūs cīnaties par tiesībām par tiesībām, kurām jau būtu jums jābūt. Jūsu ir desmitiem miljoni. Es sekoju ielūgumam strādāt intergrupā cilvēkiem ar invaliditāti, jo man bija pieredze manā valstī strādāt ar nevalstiskajām organizācijām, tā skaitā tādām, kas pārstāv uh, Eh, cilvēks un invaliditātu, un viņi bija ideāli integrējušies eh, uzņēmumos, organizācijās. Viņi bija ļoti vērtīgi, mēs nevarētu bez viņiem strādāt. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku cīņai ar eh, to, ka mums nav visu tiesību. Tā, tas ir izšķērdēts laiks, mums tā, tā vietā būtu jādara kaut kas noderīgāks. Mums ir jāstrādā pēc iespējas caurskatāmāk šeit, pēc iespējas efektīvāk, un dalību valstis ir jāaicina darīt tieši to pašu. Ir jānodrošina pieejamība visam internetam, satiksmei, ēkām. Es tiešām ticu, ka esam uz pareizā ceļa, jo arī šogad esmu dzirdējusi pozitīvas atsauksmes es nepazīstu nevienu no uh, deputātiem, kas uh, nebūtu gatavs jūs atbalstīt. Novēlu jums veselību, novēlu jums to, ka jūs panākat šīs tiesības uz tādu pašu dzīvi, kāda tā ir citiem, lai jūs varat lasīt, lai jūs varat filmas redzēt, lai jūs justos integrēti, tā skaitā darba vietā ar iespēju iegūt izglītību, kvalifikāciju. Vēlreiz veselību jums un būsim vienoti, gan mēs šeit, Eiropas parlamentā, gan arī jūs izdarīsim spiedienu uz valstīm, lai problēmas tiktu atrisināts tur uz vietas, kur jums tās ir. Visu to labāko jums! Tālāk Eiropas parlamenta deputāte Rozais Taras. Muchas gracias. Uh, en primer lugar, es un honor. Jā, paldies. Man tiešām ir liels prieks piedalīties šajā pasākumā, kurā ir klāt tik daudz svarīgu personu. Arī es strādāju parlamentā intergrupā cilvēkiem ar invaliditāti, esmu vicepriekšsēdētāji. Paldies EDF, paldies e, Spāņu kolēģiem no CERMI, paldies par viņu paveikto darbu un apņemšanos. Tieši tas kalpo man kā atsauces punkts, runājot par to, ko mēs varam paveikt, lai virzītos uz priekšu kopā, lai labāk konsolidētu cilvēktiesības un nonāktu pie taisnīgākas attieksmes Paldies arī komisārs kundzei. Viņa ir mūsu draugs visos jautājumos, kas saistīti ir ar invaliditāti. Viņa nāk uz klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, kas ir daudz ambiciozāki nekā iepriekš esošie. Un es domāju, ka mēs varam tādu kopīgu aliansi izveidot šeit visi klātesošie un komisārs kundze. Eiropas stratēģija 2010. un 2020. gadam tiek īstenota. Mums bija tikko debates mini plenārsesijā, un es domāju, ka šo stratēģiju ir iespējams uzlabot. Tur ir skarti daudzi jautājumi, tā skaitā pieejamība kā pamattiesības. Pirms mēs nonākam pie iekļaušanas, tas ir kā priekšnosacījums. Uh, pieejamībai ir jābūt visās nozarēs, visās jomās, tā skaitā digitālajā. Ir jāizpilda ANO konvencijas prasības. Mēs visi esam viensprātis tad, kad runājam, bet tad, kad nonākam pie darbiem, ir jābūt arī sankcijām, ir jābūt arī uh, iesaistīšanai, iedzīvotāju iesaistīšanai. Es strādāju arī lūgumrakstu komitejā šeit parlamentā, un mēs saņemam ļoti daudz lūgumrakstus no visdažādākajām dalību valstīm, kuri sūdzas par pieejamības trūkumu, par nevienlīdzību, kas pastāv Eiropā. Bet šī taču ir domāta vienlīdzīga Eiropa visiem. Tas, ka jūs esat klāt šeit visi, visas asociācijas, kas darbojas šajā jomā un organizācijas, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, ir ļoti svarīgi. Jūs esat kā pārstāvi šīm kustībām. Un jāsaka, ka process, informēšanas process turpinās. Mēs varbūt runājam par eh, vienlīdzību, par kopīgām vērtībām, tiesībām, cilvēktiesībām, bet tas, ko mēs darām kopā, ir mainīt uh, mūsu situāciju visā Eiropā. Paldies! Jā, paldies! Tālāk vārds Stefānijai Volei. Volei. Stefanija Volei. INUSP, the European Network of Mēs esam organizācijas pārstāvi, kas pārstāv cilvēkus ar psihosociālajiem eh, traucējumiem. Mēs vēlētos, lai eh, ANO CRPD komitejas ieteikumi arī tiktu īstenot Eiropas Savienībā pārņemotos tiesību aktos. Ir ļoti svarīgi nodrošināt ka tiek iesaistītas organizācijas, kuras pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, tā skaitā ar psihosociālajiem traucējumiem, izveidojot ietvaru nopietnām konsultācijām starp Eiropas Savienības iestādēm un personām ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešams finanšu atbalsts tieši šim mērķim. Lai tam būtu jēga, šim ietvaram ir jāietver individuāls ar tikšanās, kur būtu pārstāvētas šīs organizācijas. Nevis vienkārši jāizplata veidlapas vai jāaicina kaut ko iesniegt. Helsinku konference 2005. gada janvārī Eiropas Savienības pakts un arī datu bāze labākai prasei, praksei saistībā ar garīgas dabas traucējumiem. Tas viss ir labi, bet ir jā, jāīsteno dalību valstīs tiesības arī personām ar psihosociāliem traucējumiem, jo daudz kur vēl ir atļauta piespiedu hospitalizācija un citi piespiedu pasākumi. Un tā tas turpinas jau gadiem. Pie tam tas bieži, vien, bieži vien balstās uz faktisku vai pat tikai iedomātu situāciju. Tādējādi tiek pārkāpts mūsu tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi. Šādi atklāti cilvēktiesību pārkāpumi, kā to norādījusi CRPD komiteja un ANO īpašie ziņotāji, ir prioritāri, ja izskatām Eiropas Savienībā, un uz to ir jāatbild stratēģijā un ar nākotnes pasākumiem. Mēs paļaujamies uz jums! Nākamais runātājs Autism Europe, Pietro Sircione. Eh, la mia prima richiesta è eh, riconoscimento della condizione di disabilità. Jā, paldies. Mans pirmais aicinājums būtu skatīties uz invaliditāti kā uz sākuma punktu tiesību ievērošanā un atzīšanā Ir pārāk atšķirīga šī situācija starp dalību valstīm. Dažās valstīs ir certifikācija, kuru ir viegli iziet un ir iespējams saņemt dažādas pakalpojumus. Savukārt citās valstīs ar dažām invaliditātes formām ir liels grūtības, piemēram, ar autismu. Un tad ir vesela komisija, kas izskata jūsu individuālo gadījumu un tas bieži vien dzīves laikā ir vairāk kārt jādara. Ir svarīgi, lai mēs varētu viegli īstenot savas tiesības neatkarīgi no tā, kurā dalību valstī esam piedzimuši un dzīvojam. Farmakoloģiskie pētījumi autisma jomā mēs panākam attīstību, bet ir jāskata arī ētiskās dabas problēmas saistībā ar eksperimentu īstenošanu. Tāpat e, arī par sekām, ko atstāja ilgtermiņa farmakoloģiska iedarbība. Mēs neesam tieši iesaistījuši personas ar autismu un ģimenes locekļus, tad, kad ir runa par ētiskiem dabas apsvērumiem. Uh, Mums ir jāizvērās no ļaunprātīgas izmantošanas med šajās medicīniskajās praksēs. Mums ir arī nepieciešama papildu apmācība, lai mēs pilnībā apzinātos situāciju. Katrā valstī cilvēki, kas eh, slimo ar autismu, viņiem ir jāapzinās visi šie aspekti. Nākamais runātais Sermijas Speina. Nerea Cuervo. Cuervo. Bushua. Boni, buenos días. Me llamo Nerea Cuervo Bravo. Soy. Paldies, mani sauc Manē Fērbo. Es dzīvoju Spānijā, man ir invaliditāte Spānijā es saskaros ar dažādiem traucējumiem, šķēršļiem un esmu iesaistījusies sociālistu partijas darbā. Pēdējās vēlēšanās es arī kandidēju no savas partijas. Manā partijā es aktīvi piedalos sanāksmēs un lēmumu pieņemšanā. Es iestājos par cilvēkiem ar invaliditāti, tā skaitā par tiem, kuriem ir atņemtas vēlēšana tiesības. Es varu pati vēlēt, un es uzskatu, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir nepieciešams tiesības vēlēt. Ir cilvēki toties, kuriem šādas tiesības nav. Viņi ir pasludināti par rīcību nespējīgiem, līdz ar to viņiem nav tiesības arī piedalīties vēlēšanās, bet mēs taču esam cilvēki, un mēs esam spējīgi, ļoti spējīgi. Startautiskā vienošanās, kas ir panākta ANO līmenī, šī konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tur ir 29. pāns. Un 29. pāntā ir rakstīts, ka cilvēki ar invaliditāti viņiem ir tiesības piedalīties vēlēšanās. Ne tikai vēlot, bet arī kandidējot. Tātad gan aktīvi, gan pasīvi. Un tas ir jāizteno visās valstīs un pēc iespējas ātrāk. Noslēgumā vēlos pateikties. Pateikties visiem, kas nodrošināja, ka man bija iespēja piedalīties šeit, ierasties. Cermī organizācija, paldies arī manai politiskai partijai, sociālistiem, PSOE. Paldies arī citiem, tā skaitā ar invaliditāti, kas turpina cīnīties par mūsu visu tiesībām. Paldies jums, paldies arī visiem deputātiem. Visu jums labu, paldies! Thank you so much for your presentation and uh... Paldies par jūsu prezentāciju. Nākamais runātājs no Ungārijas Erzbete Foldesi. Eh, köszönöm szépen. A tisztelt Hölgyeim és Uraim, a... Paldies. Dāmas un kungi. Ungārijas Nacionālā padome ap, apvieno asociācijas uh, kuras pārstāv personas ar invaliditāti. Tiek eh, finansēts tikai 30 gadu intervences, piemēram, eh, Budapeštas metro līniju remonts. Tātad to var izdarīt. Visas 20 uh, eh, stacijas tiek pārbūvētas, bet astoņas no tām ir tādas, ka pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti netiks nodrošināta. Mēs vēlētos, lai ar mums konsultētos visos šādos pasākumos. Līdz ar to ir nepieciešams noteikti stingrāks uzraudzības pasākums. Ungārijā tika uzsākt eh, pasākums, kas ļautu desmit tūkstošu cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot neatkarīgi ārpus medicīniskajām iestādēm. Uh, bet šie cilvēki bieži vien tiek izvietoti mājās ļoti mazos ciematiņos. Es domāju, ka tas gan ir jāmaina. Es uzskatu, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jāsaņem atbalsts, tā skaitā no struktūra fondiem nākotnē. Un arī balstoties uz viņu vēlmi dzīvot neatkarīgi, dzīvot atsevišķi. Mēs Mums ir jāatbalsta cilvēki, kuri vēlas dzīvot atsevišķi. Mums ir jāapmainās arī ar labāko praksi, jāpopularizē šo labo praksi un jāpievērš īpaši uzmanību bērniem, kas cieš no vairākām invaliditātēm. Finanšu ziņā atbalsts, ko viņi saņem katru mēnesi, nekad nepārsniedz 200 eiro. Mūsu sabiedrības vēl nav pilnībā iekļaujošas. Uh, cilvēki ar invaliditāti gaida no valsts un no Eiropas Savienības iekļaujošu budžetu. Paldies! Thank you, next Paldies! Nākamais runātājs ir no Francijas - Matjo Šatelēns. Matjo Šatelēns. Hi, uh, dear cousins, indeed. Sveiki! Mēs Eiropā esam visi kā no vienas ģimenes Eiropas pilsonība, kas mums ir visiem pateicoties iepriekšējām paudzēm, ir pati brīnišķīgākā dāvana, kāda mums varētu būt. Viena no pamatiesībām, kas mums ir, ir tiesības uz pārvietošanos. Es uzskatu, ka mums ir jāspēj izmantot šīs tiesības vienlīdzīgi, tāpat kā citiem, neskatoties uz mūsu invaliditāti, jo savādāk mums būtu grūti sevi uztvert kā pilnvērtīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs šeit diskusijās runājam par to, ka cerams mēs varēsim izmantot eh, šo pārvietošanās brīvību vēl savas dzīves ietvaros un kļūt par pilnvērtīgiem pilsoņiem Eiropas Savienībā pirms eh, savas dzīves beigām. Mēs uzklausījām komisāri Marianu Taisenu. Un tas bija ļoti pozitīvi, ko mēs dzirdējām, ka rītdien mēs atkal panāksim progresu soli uz priekšu attiecībā uz ilgtermiņa aprūpi un uz to, ka cilvēki ar invaliditāti varēs pārvietoties daudz brīvāk. Diemžēl joprojām ir daudz šķēršļu mūsu ceļā, un kā tas vienmēr ir ar Eiropas politikām, uh, Viss būs atkarīgs no īstenošanas. Varētu ierosināt, ka varbūt dalība valstis e, varētu tiešām vēlēties palīdzēt saviem pilsoņiem īstenot savas iespējas visā Eiropā. Mums ir, šeit ir pārstāvēts ļoti daudz nacionalitātes, bet pilsonība ir viena - Eiropas Savienības pilsonība. Paldies! Thank you so much. Paldies. Nākamais runātājs ir no Maltas, Massimo Elov. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tie, kas mani pazīst, zina, ka esmu diezgan skeptisks attiecībā uz dokumentu kalniem un jaukajiem vārdiem, kurus dzirdam no iestādēm, kāda ir arī šī Kaut arī tiešām ir sasniegts ievērojams progress attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti, gan iesaistoties eh, sadarbībā ar pašām iestādēm, bet šorīt vēl dzirdēju vairākus runātājus šai pat telpā, kas savās runās eh, runāja par mums un viņiem. Viens parlamenta deputāts mazāk kā divās minūtēs 12 reizes uh, vi, savā runā runāja par mums un viņiem, nodalot mūs. Iestādes, labi, vienalga, vai tās būtu vietējās, nacionālās vai Eiropas Savienības līmenī, pamatā ir vainīgs pie šīs situācijas, jo joprojām pašā izpratnē ir šis šķēslis. Dažādība nenozīmē dalīt cilvēkus savējos un viņējos. Un šādas runas kas tiek eh, izteikts, piemēram, par eh, sievietēm un vīriešiem. 12 eh, reizes mēs un jūs iedomājaties, jūs citas krāsas cilvēkiem runātu par jums un mums. Šādai pieeja ir jāmainās. Noslēgumā varu teikt sekojošo. Tāpat kā pirms daudzām desmitgadēm, kad dzimumu vienlīdzība bija tikai sapnis, sabiedrība un Eiropas Savienība izveidoja pozitīvas di diskriminācijas e, iniciatīvu, kas deva nepieciešamo grūdienu, lai sievietes varētu ieņemt lielāku lomu sabiedriskajā dzīvē. Beidzot, vajadzētu Eiropas iestādēm padomāt par to, kā izveidot tādas metodas, kas varētu panākt pozitīvu diskrimināciju par labu cilvēkiem ar invaliditāti. Mana runa nav jāuzskata kā kritiku Eiropas Savienības iestāžu un demokrātisko valdību virzienā. Vairāk kā 70 miljoni iedzīvotāji Eiropas Savienībā dzīvo ar invaliditāti, un tiešām tas ir kauns, ka mēs nevaram panākt lielāku deputātu skaitu, kas paši ir ar invaliditāti. Mums ir, mūsu labā runā skaitļi, bet mums nav līderu. Vai jūs domājat, ka tas ir neiespējami? Mūsu draugs no īrijas atsaucās uz nacismu Eiropā. Atceraties, ka valsts, kurā mēs esam un šajā pilsētā tika atbrīvota no nacistu tirānies, eh, to, to izdarīja uh, Eh, armija, kuru komandēja cilvēks, kuram pašam bija invaliditāte. Paldies! Thank you so much. And... Paldies. Nākamais runātājs ir no Vācijas, eh, Johims Sēlings. Vielen Dank, mein Name ist Joachim Säuling, ich spreche. Eh, Lielas paldies. Es izteikšos Vācijas vaidzirdīgo apvienības vārdā. Es esmu nobežījies par to, ka vājdzirdīgie šajos stratēģijas pasākumos tiek piemirsti. Paskatīsimies šeit uz subtitriem, kurus mums šodien ir iespēja baudīt. Pirmajā stundā viņi gandrīz vispār nedarbojās, un ja kāds no jums ir uh, mēģinājis sekot līdzi diskusijas gaitai, um, izmantojot subtitrus, tad uh, noteikti, ka um, viņš būs juties pavisam apjucis. Mani, protams, izbrīna, ka um, mūsu tehniskās iespējas uh, interneta laikmetā mums ļauj izmantot subtitrus tikai angļu valodā. Tas uh, noteikti nenodrošina nekādu iekļautību. Uh, Un, ja runa par pauzēm, tad eh, akustiski tā ir katastrofa. 52 miljoni cilvēku Eiropā pēc uh, viņu pašu izteikumiem cieši no dzirdes traucējumiem, un objektīvi šādu cilvēku noteikti ir daudz vairāk. Tas viss eh, pēc tam saistās ar depresijām, un gal galā šie cilvēki beigās dzīvo izolācijā. Uh, Līdz ar to mēs e, redzam, ka veselības problēmas e, pilsoņiem Eiropā pieaug. Tas rada ārkārtīgi lielu slogu medicīniskajai sistēmai, ja nekas netiek darīts. Novatorisks e, medicīnas aprīkojumā ļauj uzlabot tā pakustiku, tas nav nemaz tik sarežģīti. Tieši tāpēc mums vajadzētu aicināt izmantot šādas informācijas tehnoloģijas un nodrošināt labāko piekļuvi tām. Eiropas iestādēm vajadzētu panākt, lai piekļuve profesionāliem um, dzirdes pakāpojumiem uh, kļūst daudz vieglāka visiem Eiropas pilsoņiem. Dalībvalstīm vajadzētu ieviest efektīvas stratēģijas uh, profilaksei un agrīnai ārstēšanai, uh, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. To vajadzētu iekļaut veselības aprūpes sistēmā. Galgolā tas ir visu tiesības, un tas nedrīkstētu būt atkarīgs no vecuma vai arī eh, tas attiecas tikai uz vienu eh, ķermeņa pusi. Daudzās salība valstīs, kaut arī cilvēks nedzird ar abām ausīm, eh, implants tiek nodrošināts tikai vienai ausī. Uh, Mums, eh, mēs nedrīkstam runāt par m, mm, līdztiesību, ja šīs tiesības netiek ņemtas vērā. So next... Lielas paldies! Nākamais runātājs būs no Igaunijas. Vamars Amers. Head Europarlamendi liikmed ja delegaadid üle Euroopa! Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi no visas Eiropas. Es eh, vēlētos eh, pateikties pirmām kārtām lietuviešiem, jo tieši jūs mani lūdzāt izteikties eh, manā skaistajā dzimtajā valodā, igauņu valodā, nevis izmantot angļu valodu. Mēs eh, redzam, ka uh, Igaunijas organizācijas uh, Eiropā nav tik labi pārstāvētas. Šīs organizācijas, diemžēl, vēl nespēja iestāties par savām interešu grupām. Uh, Piemēram, Igaunijas nodokļu maksātāju savienība. Mēs maksājam šeit uh, dalības maksu. Tas nozīmē, ka mēs varam nolgot labus juristus, kas uh, cīnās par mūsu interešu pārstāvību tiesās. Bet vienlaicīgi šī nodokļu maksātāju savienība var arī organizēt seminārus, kas ir diezgan dārgi. Taču, ja mēs to visu salīdzinām ar Igaunijas uh, Eh, organizācijām cilvēkiem ar invaliditāti, tad šīm organizācijām trūkst finansējuma, lai varētu apmaksāt juristus, kas eh, būtu gatavi cīnīties par saviem klientiem. Viss tiek eh, veikts uz brīvprātības pamata. Nav paredzēts pat fonds juridisko izdevumu sekšanai. Mēs nevaram arī uh, iekasēt kompensāciju no pretējās puses gadījumā, ja mēs uh, uzvaram tiesas lietā. Ja mūsu īndrešu organizācijas nespēja noalgot labus juristus, tad uh, tas nozīmē arī, ka valsts mūs neuztver nopietni. Uh, Es vēlētos pateikties jums visiem, liels paldies arī visiem organizatoriem, liels paldies par šo skaisto kalendāru, tas man tie, patiešām būs noderīgs. Thank you so much. And... Liels paldies. Nākamais runātājs eh, Pēters eh, Van Hutte. Hallo, goedenavond. Ik ben hier van EDBU. Labdien, es atrodos šeit un es eh, pārstāvu EDBU. Tā ir apvienībā Eiropas eh, nedzirdīgajiem un neredzīgajiem cilvēkiem. Neredzīgi un nedzirdīgi cilvēki ir eh, ļoti um, sensitīva grupa sabiedrībā ļoti neaizsargāti. Ļoti bieži mūs atstāja novērtā un par mums aizmirst. Problēmas um, nav tikai ar dzirdi vai redzi. Ļoti bieži mēs nevaram izmantot nedz subtitrus, nedz uh, arī klausīties eh, audio aprakstu. Līdz ar to mēs eh, nevaram izmantot eh, nevienu no šiem palīdzības veidiem, kas pastāv. Tieši tāpēc mūs vajadzētu atzīt kā atsevišķu invaliditātes veidu. Mums nav arī piekļuves žestu tūkošanas pakalpojumiem. Domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nodrošināt finansējumu, lai tiktu organizēti mācību kursi mūsu tulkiem. Ir jānodrošina arī resursi, kas ļautu mums izmantot šādus tulkus. Pretējā gadījumā mums būs ārkārtīgi sarežģīti izmantot Eiropas Savienības tiesības. Tāpat arī mums ir vajadzīgi līdzekļi, lai mēs varētu nodrošināt uh, iekļautību. Mums ir vajadzīgi šādi iztikšanas līdzekļi, ja mēs vēlamies dzīvot neatkarīgi, kas mums ir ārkārtīgi būtiski. Thank you so much. And... Lielas paldies. Nākamais runātājs būs no īrijas invaliditātes federācijas. Gerards Ellis. Paldies, priekšādātās kundze. Šodien runāšu par tehnoloģijām, taču Manis teikto var attiecināt arī uz uh, informāciju, celtniecību, transportu un tā tālāk. Tehnoloģijām nevajag būt sarežģītām, lai tās būtu efektīvas. Man ir uh, brēlu pulkstenis, es uh, varu līdz ar to uh, izmantot uh, šos pakāpojumus, tāpat arī man ir uh, citas ierīces un tāpat arī tiek izmantot īpaši ratiņkrēsli. Mums ir ļoti labi jāsaprot, kā šī tehnoloģijas attīstās. Mēs Pagājušajā nedēļā tikāmies ar Google, lai runātu par mākslīgo intelektu, tāpat arī esam tikušies ar virtuālās realitātes izstrādātājiem. Mēs eh, priecāmies arī par mašīnu mācīšanas iespējām. Mums ir jānodrošina, lai šīs jaunās tehnoloģijas eh, nenāktu kopā ar aizspriedumiem, ar kādiem dzīvo visa sabiedrība. Mums ir jādomā par taisnīgumu. Mums ir arī jābūt spējīgiem izmantot šīs jaunās tehnoloģijas, piemēram, bezšoferu automašīnas, grafīns, 3D drukāšana un tā tālāk. Kāpēc? Pasaules ekonomiskais fórums savā ziņā atzīst, ka 65% no darba vietām, ko ieņems nākamās paudzes, vēl nepastāv, un lielākā daļa no šīm darba vietām būs atkarīgas no jaunajām tehnoloģijām šīs darba vietas būs pieejamas mūsu bērniem tikai tad, ja mūsu bērni spēs izmantot šīs tehnoloģijas. Mūsu darbs ietekmē rūpniecību, um, mācību plānus, standārtus, profesionāls iestādes, piemēram, es darbojos um, īrijas uh, datorsabiedrībā, un uh, tāpat arī uh, daudz citas organizācijas, kas strādā pie jaunajām tehnoloģijām. Mēs darām to, kas mums ir jādara, bet mēs vēlamies, lai komisija, parlaments un pārējās iestādes arī darītu savu darāmo. Uh, Mums ir jānodrošina šis Eiropas pieejamības akts, mums ir arī jāpārskata audiovizuālo mm, pakāpojumu direktīva, ir jāpaskata arī, arī uh, valsts iepirkuma direktīva. Tāpat arī mums ir jānodrošina, lai invaliditāte tiktu ņemta vērā valsts iepirkuma un finansēšanas mehānismos. Un, protams, arī mums ir jā, jāveicina, lai tiktu pilnībā īstenota ANO konvencija un Eiropas invaliditātes stratēģija 2020-2030. Mēs vēlamies, lai mēs varētu ietekmēt eh, šo sabiedrību tieši tāpat, kā sāls ietekmē jūsu zupu un cukurs jūsu tēju. Uh, thank you so much. And... Liels paldies. Un pēdējais runātājs būs Eiropas parlamentā deputāts Krzysztof Hetmans. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšādātāji. Dāmas un kungi. Mēs nevaram pieļaut, ka cilvēki ar invaliditāti nevar izmantot uh, tiesības, kas viņiem piemīt. Runājot par jūsu tiesībām, es domāju arī par cieņu un neatkarību. Strādājot par, eh, pie pieejamības un eh, cilvēku ar invaliditāti integrācijas, eh, mēs redzam, ka ir vērojami rezultāti, bet mums ir jādomā arī par redzamību un par rezultātu izvērtēšanu. Es ceru, ka dažās jomās jūs jau varat novērot labus rezultātus. Es, protams, apzinos, ka mums vēl ir daudz darāmā, lai cilvēki ar invaliditāti varētu uh, izmantot preces un pakāpojumus, lai viņi varētu dzīvot neatkarīgi un cilvēku cieņai atbilstoši. Mums, eh, politiķiem, kas pārstāv Eiropas iestādes, tas nozīmē to, ka mums ir jārīkojas efektīvi. Es ceru, ka esam pabeiguši jau pirmo darba daļu attiecībā uz Eiropas pieejamības aktu, taču mums ir jāstrādā kopā lai ātrāk un efektīvāk nodrošinātu īstenošanu visos līmeņos. Tas ir jādara ne tikai šeit Briselē, bet galvenokārt tieši vietējā līmenī. Ir jāuzlabo uh, cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības rādītāji. Vēl ar vienu jūsu milzīgais potenciāls darba tirgū netiek izmantots. Es uzskatu, ka šo situāciju varētu mainīt. To varētu darīt ar dažādiem stimuliem darba devējiem vienlaicīgi arī atbalstot mm, sociālu uzņēmumu izveidi, nodrošinot elastīgumu, veicinot eh, darba apstākļus un eh, domājot par to, kā vislabāk iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti. Šeit jo īpaši vajadzētu domāt par izglītību, jo no pašiem pirmajiem gadiem ir jānodrošina cilvēku ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā, novēršot jebkāda veida segregāciju. Tāpat arī ir jāatceras par cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem dažādu iemeslu dēļ nākas atstāt skolu. Šeit ir jāparedz dažādi veidi instrumenti mūža izglītībai. Tagad vēl pēdējais, ko vēlējos pieminēt. Ļoti ilgu laiku nāsmu redzējis tik daudz entuziasma un smaidu šajā zālē. Lūdzu, brauciet pie mums ciemos biežāk! Dank u wel. Ik wil graag. Paldies. Es vēlējos pateikties ikvienam par uh, pienesumu šīm debatēm. Es zinu, ka ir cilvēki, kas vēlas izteikties. Mums ir arī raidīšanas saraksts, bet, diemžēl, laika vairs nav. Mums ir jārespektē uh, mums atvēlētais laiks, un, atklāt sakot, esam iekavējušies. Uh, Pirms noslēguma es pavisam īsi vēlētos dot vārdu Vardaka Staniskungam. Paldies! Es arī izteikšos pavisam īsi. Pirms eh, mēs eh, pieņemsim rezolūciju, es eh, vaicāju komisārei, vai viņa vēlētos komentēt to, ko mēs esam iesnieguši. un viņa vēlējās runāt. Viņai tiek atvēlētas divas minūtes komentāriem. Lielas paldies! Lielas paldies, eh, priekšādātāji! Lielas paldies arī EDF priekšādātājiem. Domāju, ka šī diena ir ļoti nozīmīga. Mēs esam sanākuši kopā, lai svinētu 20. gada dienu šim fórumam. Tas ir ļoti nozīmīgs pasākums, un tas arī nozīmē, ka jūs pārstāvat ļoti plašu un pārstāvošu organizāciju. Organizāciju, kas noteikti ir jāuzklausa, un to arī mēs darām. No komisijas puses mēs turpināsim veikt dažādas pasākumus. Rīt tiksies ministru padome, un ministru padome arī tiks aicināta uh, panākt rīt vienošanos par pieejamības aktu. Mana kolēģi Jurova arī būs klāt, un viņa arī aicinās ministrus virzīties uz priekšu, nodrošinot, lai tiktu pieņemta horizontāla direktīva pret diskrimināciju. Arī tā uh, ir procesā jau desmit gadus. Tāpat arī mēs eh, vērosim visus procesus attiecībā uz eh, konvenciju. Jā, protams, mēs dzirdējām, ka jūs vēlaties darbus, ne tikai vārdus, bet, lai sākt kaut ko darīt, mums ir vajadzīgs ietvers, struktūra, un pie tā vēl ir jāstrādā. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs varējām jūs šodien uzklausīt. Mums ir arī prieks, ka tiks sagatavota rezolūcija. Mēs priecājamies, ka jūs atbalstāt mūsu darbu. Šo fórumu rezolūciju mēs eh, varēsim izmantot eh, mūsu tālākajā darbībā. Šo stratēģiju mēs eh, turpināsim īstenot, taču jau tagad mums ir jāstriedā pie turpmāko stratēģiju plānošanas, lai pāries periods nebūtu sarežģīts. Es redzu, ka jūsu rezolūcija ir īsa. Tad nav daudz papīra, tikai divi ar pus lapas. Tas nozīmē, ka šeit patiešām ir salikti visi svarīgākie uzsvari. Katru punktu mēs rūpīgi pārbaudīsim un pārdomāsim, kā to iekļaut mūsu stratēģijā. To mēs nedarām tikai mūsu ofisos aiz durvīm. Mēs eh, tiekamies gan ar fórumu, gan arī ar citām organizācijām, kas pauž jūs intereses. Liels paldies un paldies arī Varda Kastanis kungam. Kolīgs. Kolēģi. Domāju, ka ar savu attieksmi jūs eh, ne tikai paudāt apsveikumu vārdus komisārei, bet arī uh, savu atzinību rezolūcijai. Vai mēs esam apstiprinājuši rezolūciju, vai mēs sākam kampaņu par turpmāko invaliditātes stratēģiju, tad lūdzu eh, nododiet to tālāk ministriem. Sesija ir pabeigta un turpināsim darbu nākamajā. Liels paldies eh, visiem runātājiem, paldies arī visiem delegātiem, kas izteicās. Mēs atvainojamies eh, tiem, kuriem nebija iespējas izteikties. Dan wil ik deze sessie afsluiten en wachten we op de mensen voor de. Ar to mēs noslēdzam šo sēdes daļu un mēs gatavojamies nākamai uh, sēdes daļai. Pateicos visiem, kuri piedalījās, un īpaši pateicamies komisārs kundzei. Vad snopet för de som inte fick.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen, please. Kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim mūsu sanāksmes trešo daļu. And if you do so, then I will use the... Es izmantošu iespēju runāt savā dzimtajā valodā, un tā ir čehu valoda. Vážené delegātky! Godātie delegāti! Dāmas un kungi! Man ir liels gods uh, vadīt uh, mūsu sanāksmes pasākumu trešo daļu. Mani sauc Olga Senalova, es esmu Eiropas parlamenta deputāte no Čehijas republikas, es pārstāvu Čehijas sociāldemokrātu partiju un esmu Eiropas parlamenta uh, intergrupas līdz priekšsēdētāju cilvēkiem ar invaliditāti. Šodien mums ir eh, ne tikai jārunā par tiesībām, kādas ir cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas Savienībā, mēs nedrīkst, mums jārunā par to, kāda ir situācija eh, ārpus Eiropas Savienības robežām 800 eh, miljoni cilvēku ar invaliditātēm dzīvo trešajās valstī. Šiem cilvēkiem nav pieejama veselības aprūpe, izglītība, viņiem dzīve ir ļoti grūta un praktiski neiespējams izkļūt no nabadzības. Invaliditāte ir viens no galvenajiem nabadzības cēloņiem gan pasaulē, gan arī Eiropas Savienībā. Tādēļ mēs ar nepacietību gaidām 17 uh, ilgspējīgas attīstības mērķa izpildi, eh, kura ir noteikts, ka ir jāizskauž eh, nabadzība. Ir ļoti eh, svarīgi projekti cilvēkiem ar invaliditāti, bet nekad netiek sasniegti pilnīgi visi adresāti. Un tādēļ šie elementi ir jāiekļauj attīstības atbalsta programmās sadarbībā ar trešajām valstīm. Mums ir uh, jāņem vērā cilvēku ar invaliditāti vajadzības un jāiekļauj, jāiesaista viņi lēmumu pieņemšanas procesā visās līmeņos plānošanas un izpildes pasākumos. Man ir ļoti uh, liels prieks, ka varu vadīt šo sēdes daļu kopā ar Nadju Hadadu, kura ir EDF izpildu komitejas locekle. Tā kā mēs atpaliekam no sākotnējā darba grafika, gribu teikt, ka mūsu runātājiem katram būs ne vairāk par sešām, par sešām minūtēm, bet vispirms klausīsimies komisāra Never Mimicas teiktajā video ierakstu. Mēs tagad rādīsim. Priekšsēdētāji, tā Jānī, godātie deputāti, godātie viesi, dāmas un kungi. Man ir liels prieks uzrunāt ceturto e, Eiropas e, parlamentu e, cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs atzīmējam 20. gadskārtu Eiropas invaliditātes fórumam. Jūs šo gadu laikā esat pildījuši savu lozungu nekas par mums bez mums. Jūs pārstāvat cilvēkus ar invaliditāti, Eiropas līmenī un palīdzat ikdienā veidot integrējošu sabiedrību, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem. Eiropas Savienība jau sen apņēmīgi iestājas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām visā pasaulē. Un ir apstiprināta darba kārtība ilgspējīgai attīstībai līdz 2030. gadam, lai neviens nepaliktu novārtā. Un šajā globālajā programmā ir konkrēta atsauce uz cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir uh, milzīgs sasniegums miljardam cilvēku, uh, pasaulē, kuriem ir zināma veida invaliditāte. 80% no šiem cilvēkiem dzīvo attīstības valstīs. Eiropas Savienība ir pievienojusies ANO konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām kā reģionāla organizācija. Eh, Konvercijas mērķis ir nodrošināt starptautisku uh, sadarbību un atvieglotu piekļuvi visās jomās cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas Savienība ir sasniegusi progresu konvencijas īstenošanā, tas ir atzīts, it īpaši finansējot ārējos pasākumus. Šovasar visas Eiropas Savienības institūcijas un 28 dalību valstis apstiprināja Eiropas konsensu uh, attīstībai. Tas balstās uz pastāvošo politiku invaliditātes, cilvēktiesību un demokrātijas jomā un apstiprina mūsu apņēmību īstenot attīstību eh, balstoties uz tiesību ievērošanu. Ir skaidra iekļauta atsauce uz cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, ir apņēmība ņemt vērā viņu specifiskās vajadzības, nodrošinot pilnīgu integrāciju sabiedrībā. Mēs rādām piemēru citiem ne tikai vārdos, bet arī darbos. Eiropas Savienība ir liels līdzekļu devējs, lai nodrošinātu cilvēku ar integ invaliditāti integrāciju uh, visā pasaulē. Mēs esam uh, īstenojuši vairāk nekā 130 uh, specifiskus projektus 95 valstīs, sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību. Mēs uh, rosinām pilsoniskās sabiedrības aktivitātes Āfrikā un uh, atbalstam arī uh, rehabilitācijas pasākumus Afganistānā, vai arī nodrošinām informāciju jauniešiem par seksuālām reproduktīvām tiesībām Urugvajā un Paragvajā. Mēs arī esam nesen uzsākuši divus uh, pasākumus, lai uh, rosinātu uh, politisko dialogu un sadarbību partneru valstīs. Esam uzsākuši jaunu četru gadu projektu, lai īstenotu integrāciju uh, integrējošu politiku un pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti. Dāmas un kungi, šā gada eh, starptautiskās dienas temats ir pārveidojumi, veidojot ilgtspējīgu, noturīgu sabiedrību visiem. Jenevērš Nigisa vadošais cilvēku tiesību advokāts no Etiopijas uh, mums atgādina par to, ko viņa pati ir pārdzīvojusi kā neredzīga sieviete no Āfrikas. Viņa runā, ka galvenais uh, ir, lai mēs visi varētu būt līderi un lai mēs rosinātu visus līd, uh, ap mums esošos uh, cīnīties par labāku dzīvi. Es gribu pateikties visiem zālē esošajiem par atbalstu, lai neviens netiktu atstāts novārtā. Ir svarīgi e, domāt un cīnīties par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un integrāciju visā pasaulē. Paldies! Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, nyní je mi velmi... Paldies, e, kolēģi, man ir prieks sveikt zālē Kristos Stiljanīdis kungu. Viņš ir atbildīgs par humanās palīdzības sniegšanu Eiropas komisijā. Godātie kolēģi, viesi, dāmas un kungi, man ir liels prieks jūs uzrunāt šodien šajā ļoti nozīmīgajā pasākumā. Uh, kas ir Eiropas parlaments cilvēkiem ar invaliditāti. Pateicos organizatoriem par uzaicinājumu piedalīties uh, ideju apmaiņā šajā svarīgajā fórumā. Tikai pirms dažām dienām mēs atzīmējām Eiropas dienu cilvēkiem ar invaliditāti invaliditāti. Priekšsēdētāja Varda Kastanis vēlos jums nodot laba vēlējumus atzīmējot Eiropas invaliditātes fórumu 20. gadskārtu. Dāmas un kungi, jūs uh, zināt labāk par mani, ka ir aplēsts, ka aptuveni viens miljārds cilvēku pasaulē ir ar invaliditāti, un 80% no šiem cilvēkiem dzīvo attīstības valstīs. Diemžēl pat attīstītajās valstīs cilvēki ar invaliditāti atrodas uh, neizdevīgākā situācijā sabiedrībā. Protams, attīstības valstīs viņu situācija ir grūtāka, viņi saskars ar lielāku diskrimināciju pat tad, ja nepastāv krīzes situācijas. Bet ir tīpaši dabas katastrofu situācijā, ja tiek uh, pārvietoti iedzīvotāji, šī situācija ievērojami pasliktinās. Uh, viņiem ir grūtāk pieejami uh, palīdzības pakalpojumi, glābšanas uh, dienestiem ir grūtāk sniegt palīdzību šiem cilvēkiem. Mums ir jādomā par to, kā ņemt vērā šo cilvēku vajadzības, nodrošinot ūdeni, pārtiku, uh, sanitāros pakalpojumus, bet uh, dažos gadījumos, kas ir vēl svarīgāki, medicīnisko palīdzību un sociālo atbalstu. Bieži vien cilvēki ar invaliditāti ir, ir izslēgti no uh, humānās palīdzības plānošanas pasākumiem. Eiropas Savienība un dalību valstis ir lielākie humanās palīdzības sniedzēji pasaulē. Un mēs dodam ieguldījumu veidojot globālo humanitāro vidi. Mūsu budžets pagājušajā gadā humānai palīdzībai sasniedz 2,1 miljārdu eiro, un tas ir rekordliels skaitlis. Mums ir jāsniedz palīdzība visvairāk neaizsargātajām personām, un galvenai prioritātei jābūt cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir mūsu eiropiešu morālais pienākums. Eiropa Eiropas eh, Savienība aktīvi iestājas par cilvēku ar invaliditātes tiesībām. Mēs esam pievienojušies ANO konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, un tas paredz eh, konkrētus pienākumus. 11. pantā ir runa par riska uh, un humanitāro katastrofu situācijām. Tas viss ir jāatspoguļo Eiropas Savienības politikas visā, visos aspektos. Otrkārt, mēs arī esam atbalstījuši uh, uh, pasaules uh, invaliditātes samita uh, hartu un rīcības plānu. Eiropas eh, Savienība nozīmē ne tikai vārdus, bet arī konkrētus darbus. Pirmkārt, mēs esam iekļāvuši cilvēku ar invaliditāti vajadzības mūsu politikā, eh, sniedzot eh, palīdzību pārvietotām personām, nodrošināt veselības aprūpi un pajumti, uh, ir izstrādātas vadlīnijas par to, kā integrēt cilvēks ar invaliditāti humānās palīdzības pasākumos. Ir jāmaina sistēma, visa sistēma, to ņemot vērā. Otrs. Mēs paredzām orientētu finansējumu, lai sniegtu uh, palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti uh, teritorijās, ko skārušas dabas katastrofas. Ir finansēti 26 projekti par vairāk nekā 100 miljoniem eiro, un mēs esam palielinājuši šo finansējumu kopš esmu stājies amatā par 40%. Minēšu konkrētus piemērus par uh, situācijas pārmaiņām, kopš esmu stājies amatā Turcijā. Mēs uzlabojam eh, piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuri ir bēgļi. Mēs eh, rūpējamies, lai piemēram, Indijā mm, tiktu integrēt cilvēki ar invaliditāti. Mēs finansējam rehabilitācijas pasākums šiem cilvēkiem. Grieķijā mēs esam finansējuši uh, īpašas uh, patvērumu vai mītnes cilvēkiem ar invaliditāti, kur viņi var uh, Uh, saņemt pārtiku, mazgāties un uh, saņemt citus pakalpojumus. Trešais punkts. Daudz mēs arī darām uh, civilās aizsardzības jomā, īstenojot integrācijas pasākumus. Mana pienākumu jomas otra daļa ir civilā aizsardzība. Mēs integrējām invaliditātes jautājumus Uh, civilās uh, aizsardzības uh, pasākumu organizēšanā padome ir pieņēmusi secinājumus par dabas katastrofu pārvaldību, nosakot, ka jāņem vērā cilvēku ar invaliditāti specifiskās vajadzības. Mēs jau darām daudz, tomēr varam darīt vēl vairāk, un mums ir jādara vairāk visiem kopā, it īpaši līdzekļu piešķīrējiem, partneriem, un komisija ir apņēmības pilna rīkoties arī turpmāk, lai nodrošinātu to, ka cilvēku ar invaliditāti tiesības un vajadzības tiek ņemtas vērā vienmēr un visur. Draugi, daudzkārt es dzirdu, uh, ka mums ir jāveido Eiropā tāda sabiedrība, kas būtu draudzīga cilvēkiem ar invaliditāti, pirms mēs to nodrošinām krīzes situācijās. Es atklāti runājot, uzskatu, ka tā ir tuvredzīga pieeja. Protams, daudzi uh, izaicinājumi pastāv Eiropā, daudzas problēmas nav atrisināts dalību valstīs, bet tas nedrīkst mums liekt cīnīties par inkluzīvāku humanās palīdzības pasākumu īstenošanu. Mums uh, ir jāatzīst, ka šīs nav mm, pres, savstarpēji izslēdzošas lietas, bet gan vienu otru papildina. Es esmu arī konsultējies ar uh, invalīdu organizācijām un partneriem par to, ko darīt vairāk, kā virzīties uz priekšu. Pirms dažām dienām man bija tas uh, gods tikties ar priekšsādātāju vārda Kastāni. Lā, mēs apspriedāmies, kā uh, sadarboties un kā uh, veidot uh, inkluzīvāku, integrējošāku sabiedrību. Un es teicu, mēs esam gatavi darīt vairāk, mums ir jāvienojas par to, kā to panākt. Mūsu paziņojumi par finansējumu i, norādīs mūsu partneriem, ka visos pasākumos ir jāintegrē cilvēki ar invaliditāti, un tā ir mūsu prioritāte. Second, will... Otrkārt, mēs izstrādāsim standartus Eiropas Savienības humanitārai rīcībai, eh, lai tiktu ņemtas vērā eh, neaizsargāto eh, grupu tiesības, proti sieviešu, bērnu un cilvēku ar invaliditāti vajadzības, lai tik ņemts vērā. Treškārt, mēs Mums jānodrošina, lai cilvēki ar invaliditāti varētu paust savu viedokli un lai šīs viedoklis tiktu ņemts vērā vienmēr. Ne tikai tad, kad viņi saņem humāno palīdzību, bet lai viņi varētu aktīvi piedalīties šīs uh, palīdzības plānošanā un organizēšanā. My... Es esmu pats to apņēmies, man ir šāda apņēmība eh, vienmēr konsultēties ar cilvēkiem ar invaliditāti par mūsu politikas iniciatīvām. Mēs uh, uzskatām arī, ka mēs nevaram neko darīt šo cilvēku labā bez viņu atbalsta un bez viņu līdzdalības. Last year we funded. Pagājuši gadu mēs uh, finansējām projektu Mjanmā uh, un iesaistījām uh, dabas katastrofu seku likvidēšanā arī cilvēkus ar invaliditāti. Un viens no viņiem ļoti viedi teica, ja notiek katastrofa, no tās cieš visi. Un visiem ir jādod savs ieguldījums, gatavojoties katastrofām. Un mēs domājām par to, kā labāk ņemt vērā mūsu iztenotajos pasākumos vajadzības, kuras ir cilvēkiem ar invaliditāti. Tas nozīmē, ka mums ir labāk jāapkopo arī informācija. Un visbeidzot, mēs arī strādāsim pie rīcības spējas stiprināšanas. Vēlamies būt integrējošāki, iekļaujot cilvēkus ar invaliditāti, un mums ir jāapmainās ar informāciju, un ja mēs būsim labāk informēti, mēs varēsim arī labāk strādāt. Pirms pāris uh, dienām Eiropas parlaments nobalsoja par ziņojumu par Eiropas invaliditātes stratēģijas īstenošanu. Ziņojums aicina uh, neatstāt novārtā cilvēks ar invaliditāti, kad tiek sniegta humānā palīdzība. Es pilnībā tam piekrītu, tas ir mūsu pienākums. Vienmēr esmu gatavs uzklausīt jūsu ierosinājums, ieteikums, kā uzlabot palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti, tīpaši tad, kad Eiropas Savienības sniedz humāno palīdzību citām valstīm. Protams, nevar visu atrisināt vienā brīdī Šis process prasa kolektīvu rīcību, mums visiem ir jāstrādā kopā. Bet mums ir kopīgas intereses palīdzēt tiem, kas ir visvairāk neaizsargāti humanas, humanitārās krīzēs un esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt mūsu humanitāro palīdzību inkluzīvāku, un mēs tiešām varam ievērojami uzlabot Uh, neaizsargātāko uh, cilvēku dzīvi uz vietām, un kopīgiem spēkiem mēs varam reāli mainīt situāciju. Liels paldies visiem! Thank you, Commissioner. Paldies, komisāra kungs, par jūsu informējošo un ļoti konkrēto uzrunu. To mēs visi novērtējam. Un tagad ļaujiet mums sveikt mūsu vidū, mūsu kolēģi Jozefu Mariju Terikabras kungu, zaļo politiskās grupas vicepriekšsēdētāju. Viņš ir arī Eiropas Savienības un Meksikas starpparlamentārās grupas loceklis. Jā, es uh, atvainojos, ka man būs uzreiz pēc uzrunas jādodas prom uz nākamo sanāksmi. Paldies, dāmas un kungi, draugi. Man ir gods uzrunāt klātesošos Filipa Lamberts kunga vārdā, kurš ir zaļo un EFA grupas līdzpriekšsēdētājs šeit Eiropas parlamentā. Mūsu politiskā grupa vienmēr ir iestājusies par vienlīdzīgu attieksmi pret per personām ar invaliditāti un turpinās to darīt visos līmeņos, visās prioritārajās jomās. Pieejamība, līdzdalība, vienlīdzība, nodarbinātība, izglītība un apmācība, veselības aprūpa, sociālā aizsardzība un ārlietas. Šī gada 30. novembrī Eiropas parlaments mēs pieņēmām rezolūciju par Eiropas invaliditātes stratēģijas īstenošanu. Mūsu grupa nobalsoja par šo rezolūciju, kaut arī daži aspekti, kurus mēs aizstāvējām, netika iekļaut rezolūcijā. Galvenokārt atsaucoties uz taupības politikas izbeigšanu un nodrošināt piekļuvi seksuālās veselības un reproduktīvajām tiesībām sievietēm un meitenēm ar invaliditāti un apturēt atsevišķas sterilizācijas prakses. Ļaujiet man paskaidrot, ka tas iet daudz tālāk par atsevišķiem pasākumiem. Pieņēmums ir šāds. Visi cilvēki ir vienlīdzīgi un viņiem pienākas vienlīdzīga cieņa. Atšķirības starp mums absolūti neatspoguļo šo cieņpilnu attieksmi. Ja kāds ir piedzimis vai negadījuma rezultātā vai citu apstākļu rezultātā ieguvis invaliditāti, šim cilvēkam tā vai tā pienākas palīdzība no sabiedrības, un viņam ir tiesības uh, līdzlemt par to, kur ir labākie pasākumi, kas būtu nepieciešami, lai mainītu situāciju. Jo mēs visi esam cilvēki. Me, mums visiem ir dzīve, kurai ir jā, jārit uz priekšu. Mums ir ilgas, mums ir cerības, bailes un atbalsts cilvēkiem, ar invaliditāti nav žēlastība no to cilvēku puses, kuriem nav invaliditāte, bet gan kā atzinums, ka arī mums ir kopīga liktenis šeit uz zemes. Tieši tādēļ jūsu līdzdalība un sadarbība ir nepieciešama vienmēr, ikvienā pasākumā, kuru mēs uh, cenšamies īstenot, ir tīpaši jomās, kuras jūs pārzinat daudz labāk nekā mēs. Uh, Esiet pārliecināti, ka varat paļauties uz mūsu solidaritāti. Mēs prasam arī solidaritāti no visiem tiem, kuri uzskata, ka vajag dzīvot labākā pasaulē. Tādā pasaulē, kur tiek vērtētas cilvēka vērtības un cieņa pret visiem. Paldies par uzmanību un paldies par sapratni, pat ja mēs neesam tik proaktīvi, kā mums vajadzētu būt. Paldies! Thank you, Joseph. Paldies, Jozef. Dāmas un kungi, ilgspējīgas attīstības mērķi eh, un to īstenošanu uzrauga organizācija SDG Watch Europe. Un vēlos sveikt Alisons Kolmens kundze, kas pārstāv šo organizāciju, un eh, galvenokārt koncentrējies ar korupcijas apkarošanu šajā kontekstā. Paldies! Paldies, ka uzaicinājāt mūsu organizāciju SDG Watch Europe piedalīties e, šajā pasākumā. Jāsaka arī daudz laimes dzimšanas dienā EDF organizācijai 20 gadi, tas ir pamatīgs sasniegums. Tātad mani sauc Alison Kolmen. Uh, Es strādāju organizācijā Transparency International saistībā ar korupciju un it īpaši attīstības atbalstu. Un šodien es pārstāvu tieši SDG Watch organizācijas daļu. Tātad, par ko tad īsti ir šie ilgspējīgas attīstības mērķi, kas tiek pieminēti? Tā ir unikāla politiska apņemšanās, prasot jaunu, inovatīvu pieeju no visām valstīm, lai veicinātu labklājību, bet aizstāvētu planētu. Tā attiec uz ekonomikas, sociālo vidi un pārvaldību, veselības aprūpi, sociālo aizsardzību, izglītību, darba iespējām, klimata pārmaiņām, vidas aizsardzību, taisnīgumu un spēcīgas institūcijas. Šie 17 mērķi ir kā atzinums, ka tikai strādājot kopā pie visiem šiem jautājumiem mēs varam panākt pārmaiņas. Šāda plaša pieeja nav vienīgais unikālais attiecībā uz šiem mērķiem. Visa pamatā ir iekļaušana. Tas nozīmē, ka nedrīkst būt diskriminācija. Mēs esam apņēmušies nevienu neatstāt novārtā. Uh, ir jābūt taisnīgai, atvērtai un sociāli iekļaujošai pasaulē, kurā tiek ņemts vērā visneaizsargātāko pušu intereses. Šie mērķi ir īpaši arī tādēļ, ka pirmo reizi visas pasaules valstis, vai tās ir attīstītās valstis, jeb jaunatīstības valstis, bagātas vai nabagas, tagad ir apņēmušās strādāt, lai sasniegtu šos ilgspējīgas attīstības mērķus. Tas nozīmē, ka arī Eiropas Savienībai ir jāizteno visi šie 17 mērķi un 169 apakšmērķi. Tas nozīmē, ka nedrīkst aizmirst, aizmirst par neaizsargātajām sabiedrības grupām. Nebūs vienkārši. Tas prasīsies uzņemties līdera lomu un smagi strādāt. Tas nozīmē, ka ir jāatrod arī jauni veidi, kā strādāt, jauni veidi, kā domāt, un noteikti arī, ka mums ir jāatrod jauni sadarbības veidi. Un mūsu organizācija tieši to cenšas darīt. Mūsu organizācijas daļa mm, dibināja 2015. gada vasarā, mums ir mazliet vairāk par diviem gadiem, un mēs apvienojam organizācijas, kuras strādā pie daudz dažādiem jautājumiem, bet mēs koncentrējamies uz mērķu, šo ilgspējas attīstības mērķu īstenošanu Eiropas Savienībā. Mēs cenšamies eh, aptvērt eh, vidi, pārvaldību, sieviešu tiesības, cilvēki ar invaliditāti, mājokļu jautājums, cīņa ar korupciju, caurskatāmības nodrošināšana visus eh, šos eh, jautājumus un eh, organizācijas, kas strādā šajā jomā, mēs cenšamies apvienot. Mums ir vairāk kā simts dalībnieku mūsu organizācijā, un viņi strādā gan nacionāla līmenī, gan Eiropas līmenī. Mēs cenšamies tikties ar politikas veidotājiem, mobilizēt iedzīvotājus un uzraudzīt mērķu īstenošanas progresu. Tātad ķeramies pie būtiskākā. Kā tad Eiropas Savienībai veicas ar šo mērķu īstenošanu? Un tā kā tikko mēs uzklausījām komisāru, kurš atbildīgs par humanitāro palīdzību, tad šoreiz es runāšu tikai par to, ko Eiropas Savienība dara iekšienē, Eiropas Savienībā. Pagājušajā gadā komisija sagatavoja pirmo ziņojumu attiecībā uz ilgspējīgu mērķu sasniegšanu Tur bija vairāk konkrēti pasākumi, kas bija jāsasniedz, bet ziņojumā tika skatīts tikai esošās politikas un netika izvērtēts, kur ir nepilnības. Mums jāskatās, kas trūkst vēl, ko mēs vēl nedaram, lai varētu izstrādāt konkrētu rīcības plānu. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir jāizveido visaptvaroša stratēģija, lai veicinātu politisku saskaņotību un koordinēšanu, un tas ir jādara aktīvā veidā, iekļaujot cilvēkus ar invaliditāti un arī visas citas grupas, kuras saskaras ar marginalizācijas risku. Mums ir nepieciešams skaidrs īstenošanas plāns ar konkrētiem mērķiem un konkrētu kalendāro grafiku, kad tie tiks ieviesti. Jo kā gan citādi mēs varam cerēt eh, uz progresu panākšanu tuvāko 12 gadu laikā. Šāda ambīcija trūkums pirmajā ziņojumā parāda, ka ilgspējīga attīstība nav padarīta par īstu prioritāti. T to pašreizie līderi nav izdarījuši. Komisijas priekšsēdētājs uzrunājot uh, Eiropas parlamentu par stāvokli Eiropas Savienībā nepieminē šos mērķus vispār. Tas atspoguļo, kādas ir Eiropas komisijas pašreizējās prioritātes un parāda to, kas nav starp prioritātēm. Šogad komisija prezentēja arī piecus scenārijus Eiropas Savienības nākotnē, kā var izskatīties Eiropas Savienības nākotnē. Šajā dokumentā ilgspējīga attīstība praktiski netika pieminēta. Tika runāts par to, kā Eiropas Savienība ir bijusi nozīmīga panākot šo mērķu pieņemšanu, bet netiek runāts par to, ka Eiropas Savienība varētu būt līders šo mērķu sasniegšanā. Uh, Mums ir nepieciešama pozitīva vīzija Eiropai, Eiropas nākotne, kas balstās uz vērtībām, kas ņemtu vērā visu Eiropas Savienības pilsoņu eh, bažas un vēlmes. Tāda ir vīzija kas mums būtu nepieciešama, bet mums eh, un daudzām citām eh, organizācijām būtu jāraksta, atcīmredzot, sestais scenārijs Eiropas nākotnē. Protams, kā ar eh, pareizu plānu un nepieciešamiem mērķiem, bet bez nepieciešamajiem instrumentiem progresa izmērīšanai mēs nekur tālu netiksim. Eurostat, kas ir Eiropas Savienības statistikas iestāde, publiskoja pirmo ziņojumu par uh, Eh, progresa sasniegšanu šo mērķu izpildē, izmantojot simts kritērijas. Mēs šo ziņojumu vērtējam atzinīgi, bet vairākās jomās ir nepieciešama uzlabojuma. Simts indikātoru izvēle bija ļoti sasteigta un praktiski neapspriežoties ar, sabiedri, ar sabiedrību un iesaistītajām pusēm. Ziņojumā nav adekvāti uzrādīts progress attiecībā uz mērķu īstenošanu. Ziņojumā netiek apskatīti arī visi aspekti ilgspējīgai attīstībai un uh, netiek eh, parādīts, kas vēl nav izdarīts. Ziņojums neparāda arī, cik ātri un kādā tempā mums ir jādodas uz priekšu, ja mēs vēlamies 12 gadu laikā sasniegt visus mērķus. Tāpat ziņojumā arī pietrūkst vairāk svarīgu datu, lai ievērotu principu, ka neviens netiek atstāts novārtā. Tāpat arī diezgan vāji tiek eh, runāts par to, kā var mazināt nevienlīdzību. Mērķiem ir jānāk par labu visiem iedzīvotājiem. Tas prasa uh, vietējos datus, lai varētu uzraudzīt nevienlīdzību Eiropā. Ir nepieciešams sīkāk sadalīti dati, lai varētu sekot progresam. Tomēr pirmajā ziņojumā Eurostat nav iekļāvis būtiski svarīgus datus. Piemērs. Netika iekļauti dati par personām ar invaliditāti attiecībā uz ceturto punktu par izglītības kvalitāti. Tāpat arī nav nekādu datu par personām ar invaliditāti astotajam mērķim - cilvēku cieņā atbilstošs darbs visiem. Nākamgad Eiropas Savienība pārskatīs indikātorus un mūsu organizācija aicina nodrošināt, ka šī pārskatīšana notiek balstoties uz iekļaujošu pieeju. Ir jāpaplašina uzraudzība, skatoties ne tikai uz kvantitatīviem indikatoriem, bet arī veikt eh, kvalitatīvu izvērtēšanu. Uh, un ir nepieciešams virzīties tālāk, ja Eiropas Savienība tiešām vēl saglabāt līderu lomu. Protams, ka ir nepieciešams arī daudz sīkāk, detalizētāk apkopot datus, tā skaitā par personām ar invaliditāti, un tas viss ir jāveic iesaistot eh, pilsonisko sabiedrību. Un noslēgumā, es zinu, tas bija izskanēja diezgan negatīvi, tāpēc vēlos beigās pateikt arī ko pozitīvu Galu galā mēs uh, svinam jubileju un tāpēc jāskarās arī nākotnē. Eiropas komisija ir izveidojusi daudzpusēju platformu ilgspējīgai attīstībai. Tā ir grupa, kurā ir iesaistīts pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijas, arotbiedrības, eksperti un vakar mums notika pirmā sanāksme. Un tas bija diezgan iedrošinoši. Es uz nākotni skatos ar cerībām. Šī ir platforma, kas ļautu Eiropas Savienībai konsultēties ar pilsonisko sabiedrību un citiem ekspertiem. Platformā tiks izveidots mazāks grupas, kas apskatīs tematisks jautājums detalizētāk, visdrīzāk tur būs arī atsevišķa grupa par Eiropas Savienības budžetu, daudzgadu finanšu schēmu un tāpat arī saistībā ar uzraudzību un izvērtēšanu. Mēs aicinām Eiropas Savienību iesaistīt vairāk interesēto pušu šajās mazajās grupās, kas var sniegt savu pieredzi, kompetenci, piemēram, Eiropas eh, invaliditātes fórums. Tagad Eiropas Savienībai ir jāparāda savu līderu loma, īstenojot savus mērķus un veicot šo īstenošanu kopīgi, jo tikai strādājot kopīgi mēs varēsim sasniegt labāku nākotni. Paldies! Na závěr úvodního panelu mi dovolte. Labi, tad eh, pēdējais paneļa diskusiju dalībnieks būs eh, Eiropas invaliditātes fóruma mm, vicepriekšādātāja Pelājas kundze. Viņa arī vada sieviešu komiteju invaliditātes fórumā un uh, rūpējas par uh, līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm. Jums vārds. Muchísimas gracias. I will speak in. Lielas paldies. Es vēlētos runāt uh, savā dzimtajā valodā. Priekšādātājs kundze, godājāmie draugi, kolēģi, kolēģi no dažādām organizācijām, kur ir pārstāvēti cilvēki ar invaliditāti. Es vēlētos runāt par mm, darba kārtību 2020 un par attīstības mērķiem. Mums ir jādomā par mūsu nākotnes vīziju lai mēs varētu nodrošināt attīstību cilvēcei. Šeit ir ļoti daudz lozungu, un jo īpaši mums vajadzētu atcerēties, ka nevienu, pilnīgi nevienu nedrīkst atstāt novārtā. Draugi, ar šo kustību mēs esam panākuši, lai invalīda tiktu iekļauta šajā attīstības eh, darba kārtībā. Tā ir jāparedz kā atsevišķs mērķis, ja mēs runājam, piemēram, par izglītību un līdztiesību, ja mēs runājam par ekonomisko attīstību. Tāpat mums e, noteikti ir jārunā arī par nevienlīdzības izskaušanu. Mums ir jādomā par pilsētām un par ilgtspējīgu sabiedrību. Tāpat arī mums ir jānodrošina alianse mērķu sasniegšanai. Šie 17 mērķi mums liek domāt par to, ka tūkstošgadus attīstības mērķi ir daļa no mūsu darba. Piemēram, paskatīsimies uz pirmo punktu pielikt punktu nabadzībai, otrais - izskaust badu, trešais - veselības aprūpe un piektais - dzimu līdztiesība. Visi šie mērķi atbilst mūsu darba kārtībai. Mums vajadzētu pilnībā apzināties, ka mūsu kustība ir daļa no 2000, 2020 darba kārtības, un šie mērķi ir milzīga iespēja mums, lai mēs varētu iekļaut šajā plānā arī cilvēkus, kas dzīvo ar invaliditāti. Tā ir daļa no mūsu politiskā plāna. Jūlijā Ņujorkā 15 Eiropas Savienības eh, valstis runās par to, kā viņām ir izdevies īstenot ilgspējīgas attīstības mērķus. Tien Albānija, Andora, eh, Grieķija, Ungārija, Islanda, Īrija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija, Spānija un arī Šveice. Tā ir lieliski iespēja mums visiem nodrošināt, lai šīs valdības mūs pieminētu un ņemtu mūs vērā. Nākamais, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka mums ir ļoti svarīgi izmantot šo iespēju, uh, Proti mums ir jāsasaista ilgspējīgās attīstības mēķi ar uh, konvenciju par uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Abi šie instrumenti ir ļoti līdzīgi. Tātad viens attiecas uz uh, cilvēci, otrs uz cilvēkiem ar invaliditāti. Mums ir jānodrošina, lai konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uh, tiktu iekļauta mūsu valstu politikā un arī budžetā, tā lai neviens netiktu atstāts novārtā. Šeit pastāv tieša saikne starp uh, ilgspējīgas attīstības mērķiem un konvenciju. Viss ir saistīts ar ilgspējīgumu. Tāpat mums ir jānodrošina, lai mēs varētu ieņemt proaktīvu nostāju. Mums abi šie instrumentu komplekti ir jāsavieno. Ir jāpanāk, lai nacionālā līmenī mūs ņemtu vērā, lai konvencija tiktu īstenota un iekļauta ilgspējīgas attīstības mērķos. Ir vairāk, ir vairāki apstākļi un vairāki mērķi, kas sakrīt, kas dubultojas un ir iekļauti abos šajos instrumentos. Es domāju, ka tas jau parādījās debatēs. Ir arī vairāki mērķi, kas varbūt eh, cilvēku prāt nav sasaistīti ar to, ko mēs darām. Jā, varbūt jūs tā varat teikt. Varbūt eh, mēs nevaram īpaši runāt par ilgspējīgu ekosistēmu attīstību, bet kaut arī tas eh, varbūt šķiet neatbilst īsti mūsu darba kārtībai, ir ļoti daudz punktu, kas tai atbilst. Ilgspējīgas attīstības mērķi un konvencija ir jālasa kopā, un tie ir noteikti jāsasaista arī mūsu darbā. Pēdējais. Kāda ir mūsu loma? Kāda ir uh, invaliditātes kustības joma, domājot par ilgspējīgas attīstības mērķiem? Uh, Pirmkārtām mums ir jābūt apņēmības pilniem pildīt ilgspējīgas attīstības mērķus. Mums eh, šie mērķi ir jāiedzīvina mūsu pašu organizācijās, un mūsu organizācijām ir jāuzņemās aktīva loma, veicinot eh, šos cilvēces mērķus. Mēs esam vienīgie, kas to varēs izdarīt, tāpat arī mums ir jānodrošina, lai mūsu valdības, tad, kad tās strādā pie savas ilgspējīgas attīstības politikas, lai tās vienmēr ņemtu vērā cilvēkus ar invaliditāti. Tas netiks darīts. Ja mēs nespēsim ietekmēt mūsu valdības, tad neviens to mūsu vietā nedarīs. Mums ir jānodrošina tieša saikne, panākot, lai šī darba kārtība mums ir atbilstoša. Mums ir jānodrošina, lai valdības, privātais sektors organizācijas, pilsoniskā sabiedrība, lai visi piešķirtu līdzekļus ilgspējīgas attīstības mērķu īstenošanai. Mums ir jābūt klāt, mums ir jāpiedalās šajā kustībā. Tāpat arī ar savu darbu un saviem dotajiem signāliem mums ir šīm grupām jānorāda, ka kā cilvēki ar invaliditāti, mēs dodam savu ieguldījumu šajā kustībā. Tieši tāpēc 2030. gada plāns mums ir ārkārtīgi būtisks. Šeit ir runa par sadarbību ar trešajām valstīm, un te ir runa arī par mums. Te ir runa par to, kas notiek mūsu valstīs, kas notiek Eiropas Savienībā, kas notiek ārpus tās. Draugi, organizāciju pārstāvji, Mums ir jāizmanto ilgspējīgās attīstības darba kārtība, lai mēs varētu virzīt uz priekšu šo, šo sadarbību. Mums ir jāveicina sadarbības ar mūsu valstīm un ir jādomā arī par izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Mēs nedrīkstam nevienu atstāt novārtā. Un tas a, eh, ietver arī mūs, tas ietver ikvienu šajā zālē - vīriešus, sievietes un cilvēkus, kas varbūt vēl nepiedalās invaliditātes kustībā. Cilvēki, kas strādā iestādēs, kuriem ir redzama vai neredzama invaliditāte, cilvēki, kuri savas invaliditātes dēļ vēl nav pilnībā iesaistījušies. Kā jau tika minēts, cilvēki ar invaliditāti saskaras ar grūtībām iesaistoties dažādās aktivitātēs, bet mūsu pienākums ir panākt, lai neviens netiktu piemirsts un jo īpaši es gribētu runāt par sievietēm un bērniem ar invaliditāti. Eiropai ar virkne dažādu instrumentu, ko var izmantot, lai respektētu sieviešu tiesības, bet jo īpaši ir jādomā par sievietēm un bērniem ar invaliditāti. Viena no 60 sievietēm ir sieviete ar invaliditāti, un mums ir jāpanāk, lai viņas tiktu iekļautas ilgspējīgas attīstības darba kārtībā. Paldies! Yeah. Okay. Many thanks, Anna. Lielas paldies, Ānā! Lielas paldies, ka atkārtinājāt, ka mums ir divi tādi svarīgi instrumenti. Mums ir ilgstības attīstības eh, darba kārtība, kā arī konvencija, kas eh, mums noteikti ir jāpatur prātā. Patiešām esam iekavējušies, tāpēc es uzreiz došu vārdu, bet, eh, protams, vēlos arī vispirms pateikties jums visiem, kas eh, piedalās eh, šīs dienas pasākumā. Bet tā kā mums trūkst laika, es mm, vēlētos, lai jūs nerunājat ilgāk par pusotru minūti, divu minūšu vietā. Tagad došu vārdu uh, Kolmāra kungam, viņš ir no Disleksijas asociācijas. Esmu Maikls Kalma, esmu Eiropas Disleksijas asociācijas priekšādātājs. Es uh, izsekos to Eiropas pilsoņu vārdā, kas eh, cieši no neredzamas invaliditātes, no disleksijas. Disleksija ir visplašāk izplatītā problēma, ar ko saskaras skolēni, kas nevar iemācīties eh, lasīt un rakstīt, un kuriem rada problēma šāda veida saziņa. Dīsleksijas eh, grupa paredz, ka uh, šī problēma skar 10 līdz 15% no visiem iestājiem. Lasīt prasme un rakstīt prasme ir ļoti būtiska mācību procesā un arī sabiedrībā. Te ir runa par mm, indivīda sociālo un ekonomisko attīstību un veiksmi. Cilvēki ar disleksiju līdz ar to um, dzīvo tādā pasaulē, kas viņiem nav draudzīga. Ļoti bieži uh, Viņi saskaras ar grūtībām gan skolā, gan mācībās, gan arī darbā. Viņi saskaras ar komunikācijas sarešķījumiem un arī izjūt sociālu segregāciju, kas, protams, ļoti ietekmē viņu dzīvi, viņu ģimenes locekļu un visas sabiedrības dzīvi. Miljoniem bērnu, pusauģu un pieaugušo Eiropā, kas cieši no disleksijas, ir pelnījuši to, ka viņi varētu uh, veicināt savu personīgo izaugsmi. Tieši tāpēc mēs aicinām iestādes sadarboties ar mūsu asociāciju, lai mēs varētu agrīni diagnosticēt disleksiju Eiropā un varētu nodrošināt atbalstu un vienādas tiesības šiem cilvēkiem visa mūža garumā. Paldies! Tagad došu vārdu Martinam Gekām no Slovenijas eh, Nacionālās padomes, ja viņš vēl ir zālē. Lūdzu jums vārds. Yeah, I will give the floor then to the next speaker. Tad uh, došu vārdu nākamajam runātājam, Luks Zelderlo no Eiropas asociācijas uh, eh, pakāpams niedzējiem personām ar invaliditāti. EASPD asociācijas vārdā man ir trīs signāli. Mēs nevarēsim nodrošināt ilgspējīgu attīstību, ja netiks īstenota konvencija. Uzskatu, ka tas jau tika minēts. Tāpat arī konvenciju mēs nevarēsim īstenot, ja neņemsim vērā ilgspējīgas attīstības mērķus. Mēs aicinām nodrošināt politisku koordināciju. Tāpat arī mums ir vajadzīgs skaidri noteikts budžets, lai uh, Eh, šos eh, divus eh, politiskos instrumentus mēs varētu izmantot. Bet nedrīkst arī aizmirst, ka pastāv saiknes starp PDF, e starp ilgspējīgas attīstības mērķiem un uh, klimata pārmaiņām. Uh, mēs redzam, ka uh, EDF ir panācis to, ka Eiropa, mm, kontin šis kontinents ir kļuvis daudz siltāks un atvērtāks. Liels paldies par uh, atbalstu, ko jūs esat mums snieguši 20 gadu garumā. Otrais signāls - naudai ir jānonāk pie tiem, kam tā ir vajadzīga. Eiropai vajadzētu nodrošināt tikpat augstus standartus arī ārpus eh, savām robežām attiecībā uz eh, finansējumu izmantošanu. Attiecībā uz struktūra fondiem mums ir ex ante kondicionalitāte, kas nosaka, ka uh, nauda nenonāk institucionalizācijā un vecmodīgos eh, modeļos. Mēs vēlamies, lai šie principi attiektos uz visu Eiropas Savienības finansējumu, tā skaitā attīstības palīdzību. Trešā ziņa - investējiet cilvēkos. Desmit gadus pēc krīzes mēs aicinām, lai Eiropas Savienība uzsāktu sociālo investīciju infrastruktūras stratēģiju, attīstot uh, adaptētu, individualizētu atbalstu sistēmu gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Ir jānodomā, jādomā arī par uh, koprodukciju, kur ir jāiesaista visas iesaistītās puses. Cilvēkiem ar invaliditāti vajadzētu sēsties pie stūres uh, savas atbalsta sistēmas vadīšanai. Uh, Visiem kopā mums ir jācīnās pret globālo sasilšanu, bet mums ir jānodrošina, lai visi kopā mēs arī radītu eh, siltāku, atvērtāku sabiedrību. Paldies! Tagad došu vārdu Helgai Stevensai. Thank you. Paldies! Es eh, vēlētos norādīt, ka 175 valstis, kas ir ratificējušas ANO konvenciju, tātad mums ir jāatcerās, ka ne tikai Eiropa, bet arī visa pasaule ir ratificējusi šo konvenciju, nozīmē to, ka mums ir vajadzīga starptautiskā invaliditātes alianse. Eiropas līmenī mums ir šis fórums. Mums ir arī eh, starptaut starptautiska invaliditātes eh, koordinācijas koalīcija. Tātad eh, mums ir iespēja darboties starptautiskā līmenī, bet mums nav Eiropas atbalsta organizācijas. Mums ir jāizveido šāda organizācija, un varbūt EDF eh, e varētu par to domāt. Ir ļoti svarīgi, lai invaliditātes temati parādītos visās politikas jomās. Tātad, tad, kad mēs runājam par palīdzības sniegšanu, kā jūs zināt, Eiropas Savienība ir vislielākā palīdzības sniedzēja pasaulē, mums vajadzētu domāt arī par invaliditātes perspektīvu, kur parādās invaliditāte šajā mūsu sniegtajā palīdzībā. Mums vajadzētu palīdzēt eh, cilvēkiem ar invaliditāti un iekļaut šos jautājumus attīstības un sadarbības eh, darba kārtībā. Eiropas Savienībai ir eh, partnerības ar daudziem parlamentiem pasaulē, un šeit mums vajadzētu iekļaut invaliditātes perspektīvu, sadarbojoties ar citām valdībām. Es dodos delegācijas braucienos uz Centrālā Āziju, uz Kazahstānu, Tāģikistānu, Turkmenistānu. Bet šajos braucienos es cenšos runāt par in invaliditāti un par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Es, protams, nevēlos teikt, ka mēs zinām pilnīgi visu, bet mēs vēlamies dalīties ar savu pieredzi, uzklausīt citu pieredzi un piedāvāt eh, cilvēkiem plašāku izpratni par ANO konvenciju. Diemžēl eh, šī izpratne nav pārāk plaša un to vajadzētu veicināt. Tātad mēs eh, gribētu, lai visi, kas dodas šādos braucienos, to darītu. Paldies! Thank you, Helga. Okay. Paldies, Helga! Tagad došu vārdu Sotis Ksiroks no Kipras cilvēku ar invaliditāti organizācijas. Cerams, ka viņš vēl ir zālē. Dear Mr. President. Priekšādātājs kundze. Mums ir īpaši izmeklēti viesi, kolēģi. Vispirms es vēlētos paust savu pateicību par to, ka esat eh, devuši mums iespēju īsi uzrunāt ceturto Eiropas invaliditātes eh, fórumu. Daru to Kipras eh, cilvēku ar invaliditāti konfederācijas vārdā. Šodien mēs vēlētos likt uzsvaru uz ļoti lieliem izaicinājumiem, ar ko saskaras cilvēki ar invaliditāti mūsu valstī. Tātad te ir runa par starptautiskās klasifikācijas īstenošanu, mm, par šo rīku, kas ļauj noteikt invaliditāti un ļauj īstenot tālāk invaliditātes politiku. Mēs uzskatām, ka šeit netiek izmantots cilvēktiesību modelis, un Mums vajadzētu respektēt eh, šo personu tiesības visos dzīves aspektos. Invaliditātes eh, izvērtēšanas sistēma tiek izmantota eh, kandidātu izvērtēšanai, lai saņemtu finansiālu atbalstu, kas uzlabo um, dzīves līmeni un ļauj nodrošināt uh, augstāku sociālo aizsardzību. Līdz ar to tiek ierobežotas uh, cilvēku ar invaliditāti tiesības, un daudz no viņiem tiek uh, izslēgti no valsts labklājības sistēmas. Šī situācija, diemžēl, pasliktinās arī šajā brīdī, kamēr mēs runājam. Diemžēl šie cilvēki, kas ar tehnoloģiju vai savu ģimeņu palīdzību spēj veikt kaut kādu darbību, tiek pakļauti ļoti ievērojamiem pabalstu samazinājumiem. Neskatoties uz to, ka viņiem ir vajadzīga palīdzība 24 stundas diennaktī. Diemžēl šī situācija ir pazemojoša, un mēs to nevaram paciest. Šo iemeslu dēļ mēs vēlētos uzsvērt, ka ir jāpieņem pasākumi mūsu valstī. Ir jānodrošina, lai arī Eiropas Savienība sniegtu savu ieguldījumu. Vajadzētu pārskatīt šo izvērtēšanas sistēmu un to aizstāt ar daudz uh, piemērotākiem rīkiem, kas uh, nepārkāpj tiesības. Lielas paldies! Mums patiešām ir jādod vārds nākamajiem runātājiem. Tagad izteiksies Herberts Pihle no Austrijas invaliditātes padomes. Es patiešām atvainojos, bet lūdzu mēģiniet ievērot jums atvēlēto laiku. Platz 671. Uh, zuerst möchte ich sagen. Vispirms es gribu runāt par izglītību, apmācību, kas ir ļoti būtiska. Un pa, jaunā valdībā paredz speciālo skolu atkal uh, ieviešanu, un pēc šādas skolas absolvēšanas ir grūti iegūt vidējās izglītības certifikātu un turpināt studijas augstskolā, un daudzi šie cilvēki ir nonākuši no darba terapijā, un es uzskatu, ka ir eh, svarīgi atteikties no šīm eh, speciālajām eh, skolām izglītības ziņā, jo ir jāņem vērā darba tirgus prasības. Es vēlos arī pateikties konferences organizētājiem par to, ka tik daudz interesanti cilvēki ir uzaicināts, bet es ieteiktu turpmāk varbūt organizēt konferences divu dienu garumā, lai būtu iespējams uh, apspriest tik uh, interesants un svarīgus jautājumus. Un runas noslēgumā gribu teikt, lai dzīvo Eiropa. Liels paldies! Tagad vārds Suzana Silvāsī no Autism Europe. Ja, viņa vēl atrodas zālē. Um, köszönöm, elnök asszony. Uh. Paldies. Priekšstādētāji, labvakar, dāmas un kungi. Pirms 14 gadiem es kļuvu par aktīvisti, jo nevarēju atrast skolu savam septiņgadīgajam dēlam, kuram ir autisms. Un uh, Tiešām es eh, biju pārsteigta, ka tas eh, tā ir 21. gadsimta Eiropā. Es sāku studēt likumus, un tagad es vadu Eiropas eh, starptautisku organizāciju un cīnos par šo cilvēku tiesībām. Un es zinu, ka es nesmu viena pati, viens no simts cilvēkiem cieši eh, no autisma. Eiropā šādu ir 7 eh, miljoni. Un eh, viņu situācija dažkārt ir sliktāka nekā citiem cilvēkiem ar autismu. Es gribēju jautāt, cik daudzās delegācijās ir pārstāvēt cilvēki ar autismu. Manuprāt, tādu nav pārāk daudz. Un es uh, zinu, kāda ir uh, ne tikai mana bērna situācija, bet arī citu bērnu situācija. Viņi tiek izstumt no sabiedrības, viņi nevar um, mācīties, nevar piedarīt piedalīties sabiedrības dzīvē, un um, dati rāda, ka aptuveni 50% šo bērnu nevar iegūt izglītību, bet ir veikti pētījumi arī par to, ka 66% no pieaugušiem ar uh, šādu invaliditāti nevar uh, integrēties darba tirgu. Es gribu teikt, ka ļoti daudz kas tika uh, runāts par konvenciju, par stratēģiju, bet pietrūka vienas lietas, proti īstenošanas. Paldies. No maraton. So the next one, please. Nākamā runātāja ir Karina Čupina no eh, Startautiskās eh, vaidzirdīgo jauniešu federācijas. Hard of hearing people have invisible. Cilvēki, kas ir vaidzirdīgi, bieži vien tiek aizmirsti. Uh, un jauniešiem ar uh, vāju dzirdi ir grūti izmantot uh, modernās tehnoloģijas, uh, gūt izglītību, atrast darba vietu. Šeit mēs redzam, kāda kvalitāte ir subtitriem, kas šeit tiek piedāvāt. Tas nozīmē, ka arī Eiropas parlamentā standarti nav pārāk augsti šai ziņā. Bez uh, laba abām um, dzirdes aparātiem ir grūti atrast darbu, bet bez laba darba šādu aparātu nevar iegādāties. Var saņemt šādu dzirdes aparātu par brīvu, bet tas jums nav piemērots, un tad jūs nesaprotat, ko cilvēki saka. Tā rezultātā jūs varat atrast tikai slikti kvalificētu darba vietu, kaut arī esat ieguvis labu izglītību. Un ko dod visi šie zinātnes un tehnoloģijas sasniegumi Eiropas Savienībā? Mums ir jānodrošina tiesības pašiem izvēlēties tādas ierīces, kas mums ir piemērotas. Mēs vēlamies efektīvas izdevumu kompensācijas sistēmas, atzīstot ne tikai medicīniskos faktors, bet arī sociālos faktors jauniešu dzīvē. Mēs aicinām Eiropas komisiju investēt e, dzirdes aparātu standartu sistēmā un ir jā. E, izstrādā arī pieejami uh, Uh, Erasmus programmas projekti un ir jāorganizē arī uh, sanāksmes uh, Eiropas institūcijās jauniešiem ar invaliditāti. Un mums ir jābūt līderiem kvalitātes ziņā, nodrošinot subtitrus, indukcijas lokus un citus pieejamības pasākumus. Paldies! Tagad vārds Krisam eh, Robertsam, kurš pārstāv Alzheimer Europe. Diagnosed with... Man, mani sauc Kris Roberts. Man pirms pieciem gadiem uzstādīja diagnozi jaukta tipa dēmence, Alzheimera eh, slimība un asinsrits traucējumi. Alzheimera slimība ir invaliditāte un uh, uz to attiecas uh, uh, arī atbilstoši tiesību akti uh, gan manā valstī, gan arī starptautiskā līmenī konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Uh, cilvēkiem ar demenci un ar citu invaliditāti ir jātiek integrētiem sabiedrībā, viņus nedrīkst izstumt. Ir eh, jānodrošina atbalsts, lai mazinātu trauksmi, ko cilvēki, kam ir demence, jūt ikdienas. Ceturtā daļa cilvēku, kas atrodas slimnīcās vai cietumos, cieši no zināma mēra, eh, veida demences un ko mēs darām viņu uh, labā. Kaut arī demence ir atzīta par invaliditāti, bet uh, parāk prakse nav pārāk plaši izplatīta. Ir jācenšas uzlabot aprūpi, jo cilvēki ar demenci joprojām uh, saskaras ar daudzām problēmām, uh, īstenojot savas tiesības, pret viņiem uh, valda aizspriedumi un trūkst izpratnes par demenci. Tāpat viņi saskars ar uh, daudzveidīgām diskriminācijām, gan balstoties uz vecumu, gan dzimumu Un arī uh, praktiski nekādi pakalpojumi uh, e, atbalstniekšanai nav nodrošināti. Mums, uh, diemžēl, da, ne visās Eiropas Savienības valstīs ir nodrošinātas tiesības, ir pat valsts, kur šādas tiesības absolūti nav nodrošinātas, netiek ievērot arī spēkā esošie likumi. Uh, sākuma stadijā demence ir praktiski nemanāma. Un uh, līdz ar to aizspriedumi ir daudz spēcīgāki nekā reālais veselības stāvoklis konkrētam cilvēkam. Un daudz kas šo cilvēku situācijā ir atkarīgs no valsts, kur viņi dzīvo, no viņu vecuma. Un daudzos uh, gadījumos uh, dominē medicīniski apsvērumi un netiek piemēroti tie principi, kas attiecinām uz citiem cilvēkiem ar invaliditāti. Thank you very much. Would... Liels paldies. Tagad vārds Ebijai Akramai. Ja varat, tad lūdzu vienu minūti uzstājieties. Liels paldies. Es pārstāvu uh, sieviešu ar invaliditāti fórumu Āzijā un uh, visā pasaulē. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi jāīsteno pieņemtā darba kārtība par cilvēku ar invaliditāti integrāciju. Sievietēm ar invaliditāti ir jābūt līderēm. Mēs nevēlamies, uh, ka mūs uh, nostumi malā, bet mēs vēlamies, lai mūsu uzklausa, mūsu izpratni par mūsu ķermeni, par mūsu vajadzībām, tiesībām. Daudzu šādu cilvēku piederīgie lūdz Dievu, lai uh, šie cilvēki ar invaliditāti nomirtu ātrāk nekā viņi piederīgie, lai uh, šie cilvēki netiktu atstāti pilnīga novārtā un ir nepieciešama koordinēta politika, koordinēta sadarbība ar dažādām institūcijām. Tikai kopīgiem spēkiem ar Eiropas parlamentu, ar visām interesētām pusēm mēs varam virzīties uz priekšu. Valstīm ir jāuzņemas saistības un jāizteno arī reģionāli integrācijas pasākumi. Really sorry to be so unhurst es atvainojos, ka tiešām tik stik, strikti raugos uz uh, laika ievērošanu. Tagad dosim priekšsēdētājiem vārdu uh, noslēguma runai. Kolēģis, uh, delegēts. Kolēģi, delegāti, draugi pirms pateikt noslēguma vārdus šī ļoti sekmīgā pasākuma noslēgumā, vēlos dot vārdu Kasam Notona, kas dienas un naktis strādājusi ar savu komandu, lai šis pasākums būtu iespējams vispār, sadarbojoties, protams, ar parlamenta uh, dienestiem. Katlīna, nu, es domāju, ka pienāktos tev pateikt pāris vārdus. Liels paldies, ka devāt man vārdu. Jāsaka, man ir skaidrs, ka ļoti daudzi vēlējās vēl izteikties, bet nebija tāda iespēja. Bet ja jūs esat mūsu sarakstā un jums nebija iespēja izteikties, atsūtiet rakstiski to, ko vēlēties sacīt, un mēs to publicēsim. Līdz ar to visiem būs šāda iespēja. Sūtiet mums to tiešā veidā. Tas tiešām ir milzīgs darbs, ko jūs visi esat paveikuši, lai tiktu šurp šodien. Sākot no visiem, kas atbalstīja delegācijas, gan arī mūsu pārstāvi, kas visus mobilizēja. Es augstu novērtēju visu, ko jūs sacījāt, visu jūsu darbu. Paldies jums par to! Uh, yeah. Dear, dear dele delegāti. Šis bija ļoti sekmīgs pasākums. Pats fakts, ka gandrīz 800 pārstāvi no organizācijām, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti tiesībām, no visas Eiropas un pat ārpus tās ieradās šeit, lai piedalītos šajā pasākumā, parāda, ka kustība cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā ir spēcīgākā kā jebkad agrāk. Bet arī šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ir sarežģītāks nekā jebkad agrāk un mums ir nepieciešams atrast pareizo līdzsvaru. Un mums, dārgie kolēģi, pareizais līdzsvars ir tāds, ka mums ir nepieciešams strādāt nenogurdināmi, lai uzlabotu mūsu organizāciju darbu, padarīt tās iekļaujošākas, iesaistīt vairāk cilvēku radīt telpu tiem, kuriem nav paveicies, bagātinot daudzveidību, liekot visiem strādāt, jo skaitļi ir mūsu pusē. Nepietiek pateikt, ka pārstāvam miljoniem eiropiešu. Bet, ja mēs strādāsim visi, tad šis skaitlis strādās mūsu labā. Un lai tas notiktu, mums ir nepieciešams izdarīt to, par ko mēs vienojāmies. Un mēs vienojāmies pirmkārt par manifestu attiecībā uz Eiropas vēlēšanām. Un tad, kad to apstiprinājām, mēs vienojāmies, ka sāksim kampaņu. Un kampaņas rezultāts ir tāds, ka 2019. gadā vairāk cilvēku ar invaliditāti ir jāpiedalās vēlēšanās. Vairāk personām jābūt ar vēlēšanu tiesībām mūsu dalību valstīs, un vairāk personu ar invaliditāti jātiek ievēlētiem šeit, Un šī kampaņa ir jāizteno mums visiem. Gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālajā līmenī. Tāpat mēs vienojāmies, ka īstenosim vēl vienu kampaņu. Eiropas invaliditātes stratēģija 2020. un 30. gadam. Mēs par to nobalsojām, pieņemot rezolūciju. Mums ir nepieciešams atbalsts, lai varētu īstenot darbu šeit, Briselē, roku rokā. Un arī tikko vēl mēs vienojāmies par to, ka Eiropas Savienībā ir jābūt globālajam līderim, uh, aizstāvot cilvēku ar invaliditāti tiesības, iekļaujošu attīstību, ilgspējīgu attīstību gan īstenošanas ziņā, gan saskaņā ar CRPD konvencijas vadlīnijām un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka mums tagad ir jāīsteno viss, ko mēs esam šeit vienojušies pat ja mēs pārstāvam organizāciju no mazas, maza ciematiņa, arī viņiem ir jākļūst par daļu no mūsu darba. Ja mēs ceļā uz nākotni uzzinām, ka EDF nedara to, kas tam būtu jādara, zvaniet zvanus un mēs būsim gatavi uzklausīt. Bet vismaz zvaniet šo zvanu. Tas, protams, nozīmē, ka mēs zvanīsim arī jums. Lai nekavētu vairāk nevienu, vēlos pateikties pirmkārt parlamentu priekšsēdētājiem Tajānī par viņa apņemšanos par sniegto atbalstu jau no pirmās dienas, kad viņš stājas amatā. Atbalstu šim pasākumam un ne tikai šim. Es vēlos pateikties arī intergrupas cilvēkiem ar invaliditāti, visiem dalībniekiem par viņu paveikto darbu, kur viņi turpinās arī nākotnē. Paldies tiem parlamenta deputātiem, kas atbalstīja mūs un citus, lai mēs varētu piedalīties šeit. Tāpat vēlos pateikties parlamenta dienestiem, visiem tiem, kuri strādāja ļoti efektīvi, kad, sadarbojoties ar Katrīnu un citiem mūsu darbiniekiem, lai šis pasākums vispār varētu notikt. Pirms brīža kolēģis sacīja, ka, vispirms, ka visdrīzāk vajadzētu divas di dienas šim pasākumam. Es domāju, ka nākotnē mēs to varētu apsvērt. Manuprāt, parlaments var atļauties vēl vienu dienu. Tādējādi darbs būs efektīvāks, Un mēs varētu strādāt darba sesijās, atsevišķās komitejās varbūt, lai apspriestos vairāk, jo ir jautājumi, kur ir jāapspriež. Bet ziņa ir skaidra. Mēs atgriezīsimies. Esam vienojušies ar politiskajām grupām, ka šis pasākums notiek vienu reizi sasaukumā. Tātad katrā parlamenta sasaukumā piektajam jānotiek starp 19. un 24. gadu. Paldies tulkiem, visiem tulkiem, ļoti daudzajiem. Viņi padarīja mūsu saziņu iespējamu un efektīvu. Like to... Un, protams, ka man jāpasakas īpaši katram no jums par to, ka jūs esat šeit. Vediet šīs ziņas mājās. Be, bez mums neko par mums. Tas nozīmē, ka tas ir veids, kā organizēt turpmāk dialogu kā organizēt demokrātiskos procesus. Un esiet laipni pret tiem, kas to ievēro, un stingri pret tiem, kas to neievēro. Galu galā, tad, kad kāds teica, ka mēs esam ļoti entuziastiski un smaidoši šeit, viņš saka, jā, bet mēs esam arī ļoti apņēmīgi. Tāpēc